La récréation est terminée. Godātie kolēģi, labrīt! Starpbrīdis ir beidzies. Sākam darbu. Mūsu sēde atkal tiek pārraidīta tiešraidē, un visa pasaule uz mums skatās. It īpaši uz mums skatās padome un komisija, sveic šeit arī viņu pārstāvis, kas ieradušies pie mums. Šorīt Mūsu komiteja ir ļoti būtiska sēde, jo mums ir jāpieņem grozījumi otrajā lasījumā 2010. gada budžetam. Gribētu pateikties jums, ka esat ieradušies tik kuplā skaitā. Būtu jau mēs varējuši ierasties vēl kuplā kā skaitā, e, taču es domāju, ka mums pievienosies daži kolēģi tik līdz viņi būs beiguši dalību citās sēdēs, kas notiek par paralēli. Pirmkārt, es gribētu jūs aicināt būt ārkārtīgi uzmanīgiem šorīt. Es paskaidrošu, kādi ir tie dokumenti, ar kuriem strādāsim. Gribētu aicināt jūs psiholoģiski mm, sagatavoties tam, ka jums būs jābalso mm, par lietām, kuras jūs īsti nesaprotat. Mēs esam demokrātiskā sistēmā šeit un ļoti caurskatāmā procedūrā. Taču Lietu būtība ir ļoti sarežģīta. Budžets ir ļoti vienkārša lieta. Šeit mēs dod, dodam naudu, tur mēs atņemam naudu. Un beigās ir tāds un tāds rezultāts. Taču, lai nonāktu līdz šim vienkāršiem rezultātam, ir jāizmanto ļoti sarežģīta mašinērija. Ir simtiem dažādu budžetu posteņu, un mums ir nepieciešams plenārsēdē kvalificētais vairākums vai, vai varbūt pat vairāk, pēc iespējas plašāks politiskais konsensus. Un tāpēc ir nepieciešams, lai katra politiskā grupa tomēr saņem to, kas tai ir vistuvāk sirdī, un tādējādi piedalītos šajā konsensusā. Saprotams, ka Mums ir nepieciešams šos pēdējā mirkļa politiskos pielāgojumus iekļaut šajā otrajā lasīmā. Koordinatori vakar tikās vakarā, e, viņi vienojās par šiem te pielāgojumiem, un tie ir pilnībā e, harmonizēti ar samierināšanās procedūras rezultātu. Un tāpēc procedūra ir ļoti sarežģīta. Bet no savas puses es varu viest jūs uz pilnu pārliecību, ka ar koordinatoriem, visiem tiem, kas iesaistījās, mēs esam vienojušies par šo te balsošanas kārtību. Es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās tajā gan sekretariātam, gan koordinatoriem, gan citiem. Visas puses ir piekritušas. Jā, nu gadījumā kaut kur rodas kāda kļūda, tad tā ir tehniska kļūda. Tikko kā mēs ar padomi nokārtojam vienu jautājumu, Mēs sapratām, ka eh, šī te, šis pārpratums, kas bija radies, nebija politisks, jo datori bija kļūdījušies. Da, eh, padoms datori teica, ka 2 plus 2 ir 5, mūsu datori teica, ka 2 plus 2 ir 4. Eh, mēs nolēmām, kurš no šiem datoriem ir pareizais. Tātad pirmkārt par dokumentiem paskaidrošu. Jūs esat saņēmuši vakar jau dokumentus tos jūs rūpīgi glabājāt, un tagad esat paņēmuši līdzi. Panakti jūs tos glabājāt zem spilveni, protams, pēc tam izņēmāt, un šorīt esat ieradušies ar šiem dokumentiem. Jums ir šādi te dokumenti. Dokuments numur 9. Tas ir otrais lasījums, padomas otrais lasījums. Šorīt šis dokuments mums nav vajadzīgs. Jūs varat uz tā apsēsties ar vislielāko cieņu pret padomu, bet šīs dokuments numur 9 nav vajadzīgs. Par to mēs nebalsosim. Mēs noliecam galvu šī dokumentu priekšā, bet jūs nekad to vairs neredzēsiet. Paskatieties uz šo dokumentu, tas ir padomas otrais lasījums, to mēs arhivējam. Vairs par viņu nerunājam. Tālāk. daudz svarīgāks dokuments. Par to mums būs jābalso. Tas ir dokuments numur desmit. Šādi viņš izskatās. Viņš ir platāks nekā augstāks. Tas ir dokuments numur desmit ar pielikumiem. Viņam ir trīs pielikumi. Pirmais, otrais un trešais pielikums desmitajam dokumentam. Tie izskatās šādi. Tie ir augstāki nekā platāki, un tur ir detalizētāk aprakstīti visi grozījumi. Šīs dokuments arī būs vajadzīgs, nesviediet to tūdaļ pat ārā. Tātad šis desmitais dokuments ir no jauna rediģējis visus mūsu grozījumus pirmajā lasījumā. Tur tātad apkopot visi šie pirmā lasījuma grozījumi, bet jaunā redakcijā. Tie mums būs vajadzīgi, jo otrajā lasījumā dažus no tiem mēs izmantosim, bet ne visus. Tātad desmitais dokuments un klāt vēl arī pielikumi. Pēc tam ir pats svarīgākais dokuments. Tie ir otrā lasījuma grozījumi Arī šis dokuments saucas numur desmit, bet viņš saucas desmit rap, tā kā raportēra franciski referents. Un viņam ir arī atbilstošais pielikums. Tātad tabulas, desmit rap, referenti iesniegtie grozījumi un klāt ir detalizēts šo grozījumu izklāsts un komentāri, kas arī saucas desmit rap pielikums. Un visbeidzot ir vēl viena tabula, viena pati lapiņa, A4, ar datumu 2009. gada 1. decembris, pulksten 20.15 Šeit mēs redzam pēdējos grozījumus. Pēdējie grozījumi dokumentam numur 10 un 10 rap. Tie ir praktiskie konkrētie secinājumi, kurus mēs izstrādājām vakar ar koordinatoriem. Balsošana iekļaus sevi arī mutiskos grozījumus. Tie ir grozījumi, kas attiecas uz dokumentiem 10 un 10 rap. Sāksim ar šiem mutiskajiem grozījumiem, un tad pēc tam mums vieglāk būs balsot blokā par dokumentiem 10 rap un 10. Būs gan arī atsevišķi, daži atsevišķi do, ja, balsojumi, kurus ir pieprasījušas dažas politiskās grupas, un šos balsojumus mēs prezentēsim vien pēc otra. Vai viss ir skaidrs par dokumentiem? Vai jums visiem šie dokumenti ir? Vai visi jūtas ērti un droši? Ja tas tā ir, tad mēs varam balsot arī nesaprotot vairāk kā tas, ko mums tagad teiks referents. Un es došu vārdu referendam, lai viņš saka ievadu pirms mēs balsojam. Thank you, Mr. Chairman. Maybe one... Paldies, priekšsādātāji. Varbūt es jau agrāk esmu par to runājis. Kad es eh, biju šī parlamenta loceklis novērotāju statusā, es meklēju telpu Strasbūrā, un es eh, pajautāju kādam, kur ir šī telpa. Nevaicājiet mani, es šeit esmu tikai pēdējos desmit gadus, man atbildēja. Nu, šeit notiekošais man atgādināja to situāciju. Uzklausot koordinatorus vakar, eh, bija mērķis panākt iespējami lielāku vienprātību Tomēr ir zināmas izmaiņas, kuras uh, vajadzētu pārunāt uh, pēc uh, šīs sanāksmes. Un, ja es nemaldos, tad ir septiņi punkti, kurus vajadzētu precizēt. Pirmkārt, ir runa par pozīciju 0403 04 eures eiro. Un, un šeit bija runa par saistībām Eh, kategorijā 1A. Es atvainojos, referenta kungs. Deputāti, jūs varat sekot šiem ieteikumiem šajā vienā lapas, tā, vienas lapas tabulā. Šobrīd Surjāna kungs runā par pirmo, e, par pirmo posteni, kurš ir izcelts ar pelēku, uz pelēka fona. Tātad referents runāja par e, posteni 040304. Par to mēs runājam vakar ar koordinatoriem, un šīs izmaiņas un vienošanās ir izceltas uz pelēka fona. The message is that in this line we have to increase the payment appropriation. Ideja ir tāda, ka mums vajadzētu palielināt maksājuma apropriācijas par 700 tūkstošiem. Otrā lieta. Godmaņkungs, atvainojiet, lai saprastu, par ko jūs runājat. Mums ir jāsaņem desmitais dokuments, kas attiecas uz otro lasījumu, jo, jo, jo citos dokumentos tas nav iekļauts. Šeit ir runa par vienu miljonu papildu saistībās un pavisam citiem skaitļiem. Labi, paldies. Yeah. So if you check Ja mēs paraudzīsimies uz grozījumu projektu attiecībā uz šo pozīciju, uh, vienošanās par saistību ciparu redzam citā rindiņā citā pozīcijā. Bet vismaz ir eh, priekšstats par maksājumu, ko mums vajadzētu palielināt. Manīs? Jā, un pilnīgi pareizi, kā godmaņa kungs teica, dokumentā numur desmit, tā devītajā lapusē, runa ir par EURES programmu. Kā teica referents, mēs gribam, lai tur maksājuma apropriācijas būtu lielākas nekā padoma ir paredzējusi. Tātad 19 miljoni 100 tūkstoši eiro saistībās un 16 miljonu maksājumos, kamēr padome ir samierinājusies tikai ar 15 e, eh, miljoniem 300 tūkstošiem maksājuma apropriācijās. Mēs vēlamies šo grozījumu paturēt un nevis atsaukt. The... Jā, nākamais par piezīmēm eh, pozīcijā 070401 par pilsoniskās aizsardzības eh, finanšu instrumentu. Eh, šeit nav nekādu finanšu seku, bet atgriežoties pie piezīmes tādas, kāda tā bija pirmajā lasījumā, mums to vajadzētu paturēt. Tālāk Runa ir par 0303. Te ir runa par dalību starptautiskajās organizācijās muitas un nodokļu jomā. Šo vajadzētu iesniegt atkārtoti, kā, kāds tas bija pirmajā lasījumā, un, un neizņemt. Ceturtais ir 15.02. 03 sakarunātājs. Tā ir tehniska korekcija. Te ir uh, kļūda tekstā, kā koordinatori vienojās. Un uh, te ir runa par pilotu projektu, kurā tiek atbalstīti studenti. Un angļu versijā bija runa par uh, personālu, bija vārds personālu. Un tas varētu norādīt uz to, ka šajās institūcijās strādājošie varētu gūt labumu no līdzekļiem, bet līdzekļi ir paredzēti studentiem. Uh, Tāpēc, lai izvairītos no tehniska rakstura kļūdām, šeit ir tehnisks grozījums. Un tad mēs saņēmām vēstuli no kultūras komitejas priekšsēdētāja. Viņus eh, apmierina skaidrojums par komunikācijām un eh, rezerve par, par divām eh, komunikāciju pozīcijām. Uh, par kurām tika balsots, ir atbrīvojama, un par to arī vienojās koordinatori savā sanāksmē. Tad ir pozīcija par finanšu pakalpojumiem, un tā ir 12.04.01. Mums bija neliels līdzekļu apjoms pieejams rezerves statusā 1A kategorijā, un dažas grupas vēlējās, lai daļa no šiem līdzekļiem tiktu novirzīta finanšu pakalpojumiem. Kā jau jūs iespējams pamanījāt, pēc tam, kad mēs atgriezāmies pie provizoriskā budžeta projekta 1A kategorijā, bija palikusi neliela rezerve, un bija vienošanās, ka, ka nesamazināsim līdzekļus. Šī nelielā rezerve tika izmantota galvenokārt, lai piešķirt līdzekļus mikrofinansējumam, proti, un mums pāri palika aptuveni 10 miljoni eiro, un uh, tie tika sadalīti tā dēvētajām prioritārajām pozīcijām, par kurām vienojās koordinatori, un pēc šīs proporcionālās sadalas, pēc šo pozīciju svarīguma Mums eh, atlika 706 tūkstošu rezerve un ir ierosinājums 560 tūkstošus no šīs rezerves novirzīt finanšu pakalpojumiem. Un tādējādi tie saņemtu papildu 700 tūkstošus. Un visu beidzot Kopējai drošības politikai. Kopējai drošības politikai bija samazinājums par 150 tūkstošiem eiro. Un šis samazinājums ir pretējs vienošanai, uh, vi, vi, tam vienošanās procesam, kas bija panākts samierināšanās procedūrā. Nav problēma attiecībā uz saistību pusi, jo ceturtajā kategorijā ir rezerve. Un eh, tāpēc eh, mūsu balsojums nozīmēs to, ka rezerve ceturtajā kategorijā tiks samazināta par 150 tūkstošiem un saistība apropriācijas palielināsies. Maksājuma puse nav tik vienkārši, bet arī šeit situācija ir izcināma. Un ir jāveic uh, izmaiņas uh, dažiem maksājuma aprēķiniem, kas nav vēl pilnīgi precīzi. Un, ieklausoties sekretariāta padomā, referents eh, ierosina, ka pozīcijas 0,8,10,01 eh, maksājums, proti tā ir diezgan liela pozīcija, pagaidām te ir 540 miljoni eiro. Mēs, eh, mēs izmantosim šo pozīciju kā tādu buferu pozīciju. Un, un vajadzīgais maksājumu samazinājums, lai panāktu 123 miljardus maksājumos, par ko mēs vienojāmies, lai to panāktu, mums eh, bija jāsamazina šī 540 miljonu sadaļa. un, un tā tika samazināta par 11,009000. Un eh, tas ietver arī uh, kopējo ārējo drošības politiku. Uh, priekšsādātāji vēl ir jāpiebilst, ka uh, šajā balsojumā uh, Mēs eh, atbalstīsim arī kultūras eh, komitejas viedokli, un rezolūcijā ir punkts, kurā ir runa par šo rezervi un, un šo situāciju komunikāciju jomā, un uh, referents ierosinās uh, balsojumu pa daļām, un cerams, ka mēs varēsim uh, nodrošināt atbilstību nesenajam lēmumam. Es nevēlos sarežģīt situāciju un ierosinu pēc balsošanas blokā eh, balsot atsevišķi par eh, dažām pozīcijām, eh, ko pieprasīja dažas grupas, un te mēs nevaram balsot blokā, jo, mm, jo vienai vai citai grupai ir interese iegūt līdzekļus un pamatot uh, savu viedokli, balsojot tā vai citādi. Tagad es uh, pabeigšu savu sakāmu un es lūkšu komitejas atbalstu par minētajiem grozījumiem. Bien, mer merci, merci. Ļoti labi. Lielas paldies referentam. Tiešām jūs izteicāties tik skaidri, cik vien skaidri tas bija iespējams, un tas arī pilnībā saskan ar to, ko mēs redzam šajā tabulā, ko visi deputāti ir saņēmuši. Vai jūs gribat vēl ko piebilst, Surjankungs? Es vēl nepieminēju, es, es minēju KDP būtību, bet es nerunāju par tās tehnisko pusi. Proti, um, ir, ir, ir, ir pozīcija, kas nav iekrāsota pelēka tabulā tā ir 19.01.04.04, un tā ir izņemama. Tas būtu risinājums. Es pieminēju tās saturu, bet es nerunāju, kā mēs ar to rīkosimies. Lieliski liels paldies par šo skaidrojumu. Tātad padomēji es atkārtoju, ka referenta piedāvātie pēdējie pielāgojumi garantē to, ka mēs pilnībā ievērojam samierināšanās procedūras rezultātus. It īpaši tas, ka kopējās ārējās un drošības politikas budžets ir 281,5 miljonu eiro saistību apropriācijās. Un kopīgais maksājuma apropriācijā apjoms budžetā ir 122 miljardi 937 miljoni eiro. Tā ir tā vieta, kur mums radās problēmas ar dažādiem aprēķiniem, ko veic dažādie datori, bet tagad esam atrisinājuši šo problēmu. Īpaši svarīgi ir ievērot eh, maksājumu griestus, kopējos maksājumus, kas ir gandrīz vai 123 miljardi, bet nepilnīgi. Tātad 122 miljardi 937 tūkstoši, par tiem mēs vienojamies. Uh, Tas ir minēts arī mutiskajā grozījumā, kas piedāvāts tabulā lejā kreisajā pusē. Šeit ir runa par gandrīz vai četriem miljoniem maksājumu apropriāciju budžeta postenī, kam ir lielisks nosaukums - ideju programma tā ir uh, Eiropas Savienības padomes zinātnes finansēšanas postenis vai līnija. Tiek atņemti 3 miljoni un gal galā šajā līnijā ir pieejami 536 miljardi 900 miljoni 2010. gadā le Conseil, euh, qui nous remercie. Euh, Tātad 536 miljoni, es atvainojos. Padome, acīm redzot, ir arī atbalsts, atbalsts šos lielākos. Godmaņkungs vēlējās izteikties. Uh, Divi jautājumi referentam attiecībā uz uz, uz mutisko grozījumu post, pozīcijā 011001. Kāds ir galīgais cipars maksājumiem? 540 uh, eh, miljoni mīnus uh, eh, 4 miljoni? Re, ja es nekļūdos, es palūkšu, lai šos skaitļus pārbauda, ir 536 miljoni Un eh, beidzot par eh, šo finanšu pakalpojumu eh, jomu mēs lūdzām plus 100 tūkstošus sākotnēji, bet tagad ir notikušas izmaiņas, kāds būs galīgais skaitlis, jo līdz vakardienai tas bija 4,4 miljoni. Kāds tagad ir galīgais cipars? cik mēs pievienosim 560 tūkstošus. Jā, pieaugums papildus provizoriskajam budžetam. Mēs sākotnē no šiem 10 miljoniem piešķīrām 140 tūkstošus un kopumā tas nozīmēs, ka būs 700 eh, tūkstoši papildus provizoriskiem budžetam. Tātad kāds ir galīgais cipars eh, maksājumos? 4 miljoni 400 tūkstoši. Tātad, ja mēs pieņemsim šo grozījumu, kurš ir ļoti dārgs mūsu draugiem socialistiem un liberāļu grupai. Ja mēs pieņemsim šo grozījumu, tad kopīgais apjoms, kas būs minēts budžetā, saistība apropriācijās ir 6 miljoni, maksājumos 4 miljoni 400 tūkstoši. Jā, referentkungs? Yes, but the question was, what is the payment? The pay Jā, jautājums ir, kas notiek ar maksājumiem? Maksājumi nemainās. Šajā pozīcijā mums ir iespēja piešķirt vairāk saistībām, gatavojoties jau nākamajam gadam. Tāda ir būtība. Lieliski. Es gribētu izteikt savu vislielāko apbrīnu kolēģim Godmanim Es vienkārši izteicu savu apbrīnījums, godmaņkungs. Ir ļoti daudz Eiropas Savienības dalību valstis, kas lepotos ar to, ka viņām ir tik kompetents budžeta jautājumos premjerministrs kā godmaņkungs. Uh, Latvija var būt ļoti laimīga valsts. Euh, Mēs, protams, arī esam ļoti laimīgi, ja tik ļoti augstu kvalificēts deputāts ir mūsu komitejā. Godmaņkungs, pārējie deputāti, es atvainojos, es jūs nosaucu par Lietuvas premjerministru bijušo, tā, protams, milza kļūda, jūs esat Latvijas premjerministrs. Latvija, Latvija, protams, Latvija. Es atvainojos, tiešām tā bija mana kļūda, saka priekšsēdētājs. Tātad, referents mums prezentēja pēdējos un jaunākos grozījumus, tā teikt, pielāgojumus, kas tiek ieteikti kā mutiskie grozījumi salīdzinot ar to, kas tika prezentēts vakar. Tātad tie ir pēdējie jauninājumi. Ja neviens cits nevēlas izteikties, tad es ieteiktu sekojošo. Balsosim blokā par šo tabulu, par kuru tikko kā spriedām. Ar visiem pēdējiem pielāgojumiem. Tātad tiek svītrota līnija de, budžeta postens 19.01.04, grozījums 914, kas attiec uz kopējā ārēju un drošības politiku. Ja, ja mēs vēlamies visu pātrināt, tad balsosim blokā par šo tabulu ar visiem cipariem. Mēs redzam lejā apakšējā ierāmējumā rāmītī atsevišķos balsojumus. Par tos mēs veiksim pēc tam. Bet vispirms balsojam blokā. Kurš atbalsta šo tabulu ar mutiskiem grozījumiem? Lūdzu, paceliet rokas. Sirsnīgs paldies. Kurš ir pret? Kurš atturas? Tātad viens bija pret, neviens neapturas, ar ļoti lielu balsu vairākumu tiek pieņemta šī tabula, grib pateikties referentam un visiem deputātiem, kas viņu atbalstīja. Paldies par to, ka atbalstījāt šo formulu un šo procedūru, kas vienlaikus ir nenormāli sarežģīta un arī nenormāli viegli. Tālāk. Man ir jāiedzer nedaudz kafijas, lai es varētu turpināt vadīt balsošanu. Referentkungs, ja jums nav iebildumu, tad mēs varētu balsot tagad atsevišķi. Saglabājam šo pašu lapu, šīs pašas tabulas, bet skatāmies uz rāmīti apakšējā labajā pusē. Runa būs vai nu par grozījumiem dokumentā numur 10, vai dokumentā desmit rap. Tie ir tādi grozījumi, kuriem atsevišķas politiskās grupas ir prasījušas atsevišķu balsojumu, jo šo grupu pozīcija pilnībā nesaskan ar referentu pozīciju šajā konkrētajā jautājumā. Pirmkārt, balsosim par 203. grozījumu, kurš attiecas uz dokumentu numuru 10 Tā ir tātad otrais dokumenta apkopojums, 38. lapuse. Runa ir par budžetu posteni 18.02.03.02. GOE, ko šeit piestāv Portaškungs, ir pieprasījusi atsevišķu balsojumu par šo grozījumu. Vai visi ir gatavi balsot? Referentkungs, vai jums ir kaut kas sakāms? Jā, referents ir par šo te grozījumu, tātad viņš saglabā sākotnējo pozīciju. Tātad referents ir par šo grozījumu. Kurš vēl ir par šo grozījumu? Paldies visiem. Kurš ir pret? Portaškungs, protams, ir pret un vēl divi kolēģi. Trīs ir pret. Kas atturas? Neviens neatturas. Grozījums ir pieņemts līdz ar to. Tālāk. grozījums, kas saucas budž, nes kāpēc. Viņa numurs ir 9803. Grozījumu varat atrast e, dokumentā desmit rap, tas arī ir otrajā šajā burtnīcā. Desmit rap, nē, es atvainojos, ir tikai viena e, burtnīca. 38. lapuse, un runa ir par budžeta posteni 18.03.03. Šeit socialistu un demokrātu grupa ir pieprasījusi atsevišķu balsojumu tikai par komentāru vai par remarkām. E, kāds ir referenta viedoklis šajā jautājumā? Referents ir par šo grozījumu, bet, protams, mēs pieņemam to, ka balsojam atsevišķi par šo grozījumu, ja sociālisti un demokrāti to prasa. Ļoti labi, saka priekšsēdis. Tātad, atsevišķi balsojums par komentāriem. Kurš ir par šiem komentāriem? Saskaitīsim. Sociālisti un varbūt arī daži citi būs pret šo grozījumu. Saskaitīsim, cik cilvēku ir par. 21. 21 ir pār šo grozījumu. Kurš ir pret? Četrpadsmit ir pret. Līdz ar to šis grozījums ir pieņemts. arī komentāri paliek un komentāri tiek pieņemti. Padomu komisija arī man šķiet balsoja šajā balsojumā. Nē, tas tikai joks. Tālāk. Grozījums numur 274. Atgriežamies pie dokumentu numur 10. Tā ir trešā burtnīca, trešā lapuse. Budžeta postenis 22.01.02.11. Šeit atkal socialistu un demokrātu grupa ir pieprasījusi balsot atsevišķi šoreiz par rezervi. Kāds ir referenta viedoklis? Priekšsādātāja kungs, vai šeit ir, eh, šeit ir rezerve divām dažādām eh, lietām? Viena ir pētījumiem, un ak, nē, es atvainojos, tā ir Kosova. Es uh, izlaidu vienu pozīciju. Uh, Viens ir eh, Kosovai un um, referents atbalsta sākotnējo redakciju. Tesla. Don. Tieši tā. Kurš ir par šo grozījumu ar rezervi? Es domāju, ka šeit būs cits rezultāts. Padomu šoreiz nebalstot. 18. 18 ir par. Kas pret? dix neuf dix neuf contre 19 nobalsoja pret. Līdz ar to grozījums ir noraidīts kreisie ir piesaistījuši arī labējos, un šur tur ir bijušas sīkas nodevības. Tas nozīmē, ka šī rezerve tiek svītrota. Tālāk, pēdējais atsevišķais balsojums, joprojām dokuments 10, trešā burtnīca, 11. lapus. Grozījums numur 290. Budžeta postenis 26.01.02.11. Arī šeit mēs balsosim atsevišķi par rezervi, bet ir divas rezervas. Divās daļās balsosim. Jā, sekretariāts man saka, ka balsosim divreiz. Šoreiz tautas partija ir pieprasījusi atsevišķo balsojumu. Balsojam pirmkārt par pirmo paragrāfu. Vai tas attiec uz Kosovu? Nē, tam nav nekāda sakara ar Kosovu. Mēs nerunājam ne par Lietuvu, ne par Latviju vairs, mēs runājam par pētījumiem. Kas tie ir par pētījumiem, jautā priekšsēdētājs? To mēs nezinām. Dans le premier paragraphe, on ne sait pas trop. Voilà. Mais le, le referents noteikti precizēs, viņš zinās pateikt, kas tas tāds ir. Uh, tas ir tas, ar ko es sāku iepriekš. Ja es pareizi atceros, tad tā bija sociālistu grupa, kura vēlējās um, balsojumu pa daļām, bet tā nav nekāda problēma, jo šajā pozīcijā ir uh, divas, uh, viena no otras neatkarīgas nezerves. Uh, Viena ir um, paredzēta tam, lai uzzinātu, kāda veida pētījumi ir veikti, un mēs uh, saņēmām sava veida atbildi, bet uh, mēs uh, ne, nevarējām saprast, vai šī atbilde ir pietiekama vai nē. Tāpēc uh, tika lemts par balsojumu pa daļām, un, man, manuprāt, vienošanās tika panākta par to, ka otrā rezerve ir paredzēta Olaf un to mēs saglabājam. Tāda ir vienošanās, bet mums ir jābalso pa daļām vispirms par vai paskaidrojums par um, pētījumiem ir pietiekams, un uh, referents uzskata, ka mums ir nepieciešama papildu informācija, citiem ir uh, citāds viedoklis, bet uh, rezultātu mēs redzēsim. Un otrā daļa, es negribu runāt vēlreiz, uh, ir paredzēta Olaf. Mēs paturam šo rezervi. Paldies! Yes, bien sûr. Jā, Godmaņkungs, jūs varat uzdot jautājumu, lūdzu. Es tikai gribētu pieturēties pie skaitļiem. Ja mēs skatāmies desmito dokumentu, uh, 21, uh, 26.01.02.11, uh, saskaņā ar to, tad šeit mums ir 5,6 miljoni maksājumos, un saistībās arī tas pats 5,6 miljoni. Vai tas ir pareizi? Jā, šis eh, grozījums eh, neskar galīgo summu. Tas vienkārši zināmu summu nogulda rezervē. No šīs summas, jā, es eh, neatceros no galvas, cik liels cik daudz miljonu, bet jūs to varat pārbaudīt. Jums ir 12. lapuse, 12. lapusē tas ir rakstīts 5 miljoni 600 tūkstoši. Tas ir pirmais 1 miljons 800 tūkstoši 67. Tā ir rezerve. Es uh, Atvainojiet, saka Godmaņkungs. Tas arī būtu viss. Jā, yeah, ļoti labi. Ja Tātad ir divas atšķirīgas rezerves. Pirmkārt, mēs esam paredzējuši rezervi informācijas ievākšanai par ārējiem pētījumiem. un saņemam atbildi no referenta. Šī atbildi ir apmierinoša. Tas atkarīgs no tā, kā grupas to vērtēs. Ja sociālisti būs apmierināti, tad uh, tautas partija nav apmierināta un uh, redzēsim, kāds būs uh, balsojums. Ir jāpatur rezerve Olafam. Tā tad referents ir apmierināts. Tas ir par pirmo daļu, par pētījumiem. Bet otrā daļa ir Olafa rezerve. Tur mēs visi uzskatām, ka vajag paturēt rezervi. Skaidrs. Tagad balsosim vispirms par pirmo paragrāfu. Referents ir par to, lai tiktu saglabāta šī rezerve. Un tāpēc viņš ir pār 290. grozījumu, kurš ir pār šo grozījumu un atbalsta referenta nostāju, ka rezervi jāsaklabā. 23. Qui est contre? 23 ir par. Kurš pret? 5, 6, 7. Oui, nettement moins. Nettement moins. Pret ir daudz mazāk deputātu. Tā tad rezerve tiek saglabāta. Tagad par otro paragrāfu. Kurš ir par šo te otro paragrāfu? Es domāju, ka lielākais vairākums. Paldies. Kurš ir pret? Kurš atturs? Visi vēlas paturēt Olaf rezervu. Ļoti labi. Sirsnīgs paldies. Grūtākajam jau esam tikuši pāri. Tālāk, godātie kolēģi. Esam pieņēmuši šos mutiskos grozījumus esam arī nobalsojuši atsevišķi par konkrētiem grozījumiem, ko pieprasīja politiskās grupas. Tālāk Gribu ierosināt balsot blokā par otrā lasījuma grozījumiem, kas ir visi pārējie grozījumi, izņemot tos, par kuriem tikko kā nobalsam. Balsosim blokā par dokumentu desmit rap, kurš ir par visiem tajā iekļautiem grozījumiem. Paldies! Kurš ir pret? Divi ir pret. Kurš atturas? Sirsnīgs paldies! Līdz ar to otrā lasījuma grozījumi ir pieņemti. Un visbeidzot, ķeramies pie tabulas numur 10, tātad dokuments numur 10, kur vēlreiz uzskaitīti visi tie pirmā lasījuma grozījumi, uh, kurus neesam grozījuši balsojot tikko, bet kurus mēs vēlamies iesniegt otrajā lasījumā. Kurš ir par visiem šiem grozījumiem blokā? Paldies. Kurš ir pret? Paldies. Tie paši arī bija pret. Un kurš atturs? Tāds pats rezultāts, kā balsojot par desmit rap dokumentu. Sirsnīgs paldies visiem. Sveicu referentus pateicos koordinatoriem, gribu vēlreiz pateikties visiem deputātiem, kas piekrit ievērot šo procedūru, kas varbūt bija no vienas puses vienkārši, no otras puses ļoti sarežģīta. Bet mēs neesam vēl beiguši nodarboties ar 2010. gada budžetu. Pēc skaitļiem nāk arī daļa literatūra, proti rezolūcijas projekts. ir vesela virkne grozījumu, ieskaitot arī mutiskos kompromisu grozījumus, kurus tūlīt prezentēs referents, vai drīzāk viņš tās prezentēs, viņš tos prezentēs balsošanas gaitā. Vai referenta kungs vēlas īsi prezentēt rezolūciju? jeb jūs domājat, ka vajadzētu tūdaļ pat balsot par grozījumu? I, I think, Mr. Chair... Priekšstādātāji kungs, es domāju, ka grupas ir ļoti pamatīgi strādājušas pie šī jautājuma, un uh, mums ir uh, daudz uh, grozījumu. Es mēģināju tos uh, ņemt vērā savā atzinumā, cik uh, lielā mērā vien iespējams. Uh, Un es domāju, ka pašlaik uh, mēs te nevaram izvērst garu de, de, garas debatas, te ir daži mutiski grozījumi, es tos esmu izdalījis visiem, un uh, mēs varētu skatīt uh, grozījumu pa grozījumam. Ļoti labi. Paldies. Tādēļ ierosinu visiem ķerties pie balsošanas saraksta. Vispirms balsosim par otro grozījumu, kur ir iesniedzis Gerants Ferms un Balcāni kundze. Atsevišķi ir jābalso par pirmo un otro daļu. Eh, kāds ir referenta viedoklis par pirmo daļu? Referents ir par. Balsosim par šo pirmo daļu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Neviens nav pret. Kurš atturs? Tātad vienbalsīgi šī pirmā daļa tiek pieņemta sveicu grozījuma autors. Otrā daļa, kas sākas ar vārdiem which might cause, šeit referents ir pret, kurš ir par šo otro daļu. Ir jāskaita. Euh, Monsieur Dehaene avait levé le bras dans, parce qu'il Dehāna kungs pacēla roku vienkārši tāpēc, ka kāsīja muguru. Viņš nebalso par. 16 bija par. Kurš ir pret? Žanluk. Kurš ir pret? Žans Luks ir pret. Septiņpadsmit ir pret. 16 bija pār, 17 pret, līdz ar to šis grozījums ir noraidīts. Paldies Žanam Lukam Deānam, kurš bija gatavs balsot. Pārim pie trešā paragrāfa. Te ir iesniegts mutiskais grozījums. Referentkungs vēlas viņu prezentēt. Uh, os, yes. I should like to Jā, es vēlētos ierosināt nelielas izmaiņas. Ir dažas, daži aprēķini, cik uh, reizes mēs esam uh, grozījuši daudzgadu finanšu schēmu. Es esmu dzirdējis, ka saka trīs reizes, četras reizes, piecas reizes. Uh, manas, es ieteiktu izvairīties šeit no debatēm un uh, paust stingrāku signālu Un tā kā kopš 2007. Eh, gada budžeta lemēja iestādē ir, bijis, ir bijusi spiesta vairākas reizes pārskatīt eh, šo schēmu. Un es domāju, ka mēs šeit varētu neminēt konkrētu skaitli, bet teikt, ka uh, schēma ir grozīta vairākas reizes. Jā. Tas tā arī ir rakstīts balsošanas sarakstā, kas jums izdalīts. Un varbūt mēs varam izlaist vārdus or unforeseen jo ar šo mutisko grozīmu es atbalstītu priekšlikumu. Tātad jūs piedāvājat izņemt vārdus or unforeseen. Uh, jā, es piedāvātu mainīt uh, several times uh, uz uh, force time. Ah, nē, nē, nē, nē, nē. Es uh, nesapratu šeit, kā tas ir uh, uzrakstīts. Tāpēc man pašam sevi ir jālabo. Paldies par palīdzību. Uh, tas ir uh, funded or unforeseen. Tas ir pareizais izteikums. Tātad jūs uh, paturat unforeseen. Es vienkārši uh, neesmu pieredzis, jo Ungārijas Nacionālajā asamblējā mēs to izlaižam. Es biju nedaudz apjucis. Comme tout ça est simple. Bien. Cik patiesībā viss ir vienkārši. Lielas paldies, Surjankungs. Mutiskais grozījums ir ļoti precīzi uzrakstīts jūsu balsošanas sarakstā. Cik jauki, ka mēs spējam uh, nobalsot tikko kā par to, ka mums ir nepieciešama pētījuma. Mēs zinām, cik naudas tur vajadzīgs precīzi līdz pēdējiem eiro, bet mēs nezinām, cik reižu kopš 2007. gada ir da, pārskatīt daudzgadē finanšu schēmu. Kurš ir par šo mutisko grozījumu, ko es saku referents? Paldies. Kurš ir pret? Neviens. Kurš atturas? Mutiskais grozījums ir pieņemts. Pārējiem pie grozījuma numur 4. Man šķiet, ka referenta kungs vēlēsies prezentēt arī šo ceturto mutisko grozījumu. Un amendement horizontal, un amendement oral. Tas ir tātad horizontālais grozījums. Eh, Jā, priekšsādātāja vakardien koordinātoru sanāksmē mēs vienojāmies uh, par grozījumu, ka, pēdē, ka ceturtā grozījuma pēdējā daļa tiks grozīta tā, kā tas ir eh, citēts šajā dokumentā pie orālā grozījuma. Uh, together with an adjustment review and a revision of the current um, kopā ar um, pielāgošanas pārskatu un pašreizējās daudzgadu finanšu schēmas uh, revīziju, ieskaitot pagarinājumu līdz 2015-16 gadam. Un tas ir uh, precīzi uh, citāts no gigantiskundzes ziņojuma. Uh, un tā īstā nozīme ir tāda, ka šeit mums ir nepieciešams minēt šos trīs soļus - pielāgošana, pārskatīšana un revīzija. Pēc tam es uh, lūkšu vēl, vienas, vēl vienu grozījumu, vēl vienas izmaiņas, ja tas būs iespējams. Tātad jūs vēlties, lai mēs vispirms balsotu par horizontālo grozījumu? un pēc tam par mutisko grozījumu, ja? Jā, pašlaik es uh, izteicos par horizontālo grozījumu, un uh, tekstā, kuru iesniedza mūsu sociālistu kolēģi, bija rakstīts, ka komisijai jādara tas un tas, uh, kad vien tas nonāk uh, birojā. Un uh, mūsu starpā pastāv savu veidu vienošanās. Uh, Un tāpēc es ierosināju um, lietot citu izteicienu as soon as possible, cik ātri vien iespējams, jo šeit as soon as it is office, uh, kad tas ienāk birojā, uh, tāds nebija mūsu mērķis, tāpēc es uh, ierosināju šo grozījumu, lai izdarītu spiedienu laika ziņā, un tāda ir vienošanās mūsu starpā. Es uh, ieteiktu šo tekstu 4., 12., 17., 25. un 32. grozījumā. Ar, ar vienu vā, mēs varam nomainīt šos vārdus un tā tad vai, neatkarīgi no tā, vai šie grozījumi tiks pieņemti vai nē. Paldies. Tātad. Ceturtajā grozījumā ir divas atsevišķas problēmas un divi referenti ieteikumi. No sākuma balsosim par pirmo grozījumu, ko iesaka referents. Tātad tas ir grozījums, kas attiec uz ceturto grozījumu. Ja tas tika pieņems, tad tas attiec arī uz 12, 17, 25 un 32 grozījumu, kur mēs sākām, ka komisija to darīs nevis pirmajā dienā, kad sāks darboties, kad tā tiks apstiprināta, bet eh, cik vien iespējams ātri eh, Goran, tu gribēji kaut ko teikt? With the, with the rapporteur, so... Jā, es pilnībā piekrītu referentam, man tur nav nekādu progra, problēmu, bet eh, tā kā es esmu bijis žurnālists, es jūtos, um, man liekas, tur vajadzētu būt uh, valodiskiem labojumiem. Šeit uh, tas parādās uh, pāntā tikai divas reizes. Mums vajadzētu teikt. Uh, pielāgojums uh, e review and a revision. Bet es domāju, ka mm, angļu lingvisti būs apmierināti. Anna gribēja izteikt. I'm sorry, I was not able to be present. Es atvainojos, jo man nebija iespēja piedalīties koordinātāru sapulcē vakardien. Bet man ir viena, viena piebilde pēc būtības. Uh, Parlamentā mēs vairākas reizes esam par to balsojuši, ieskaitot uh, pagarinājumu līdz 2015.16. gadam. Tomēr es uh, vēlētos balsojumu pa daļām, lai es varētu balsot pret to. Jo, ja es pareizi saprotu, uh, mēs domājam, ka tāda varētu būt viena iespēja, bet uh, var izrādīties, ka šādas izvēles iespējas tur nebūs. Nav tik vienkārši darīt šādu lietu. Jā, būs divi balsojumi, jo tās ir divas atsevišķas problēmas. Tātad, vispirms balsosim par horizontālo grozījumu. Ieviest tātad šos vārdus as soon as possible. Kurš ir par šo pieeju? Paldies. Kurš pret? Divi ir pret. Kurš atturas? Neviens neatturas. Tātad šis piedāvājums tiek pieņemts. Man šķiet, ka viens no zālē esošiem cilvēkiem ir jūtas atvieglots par to, ka Eiropas komisijai ir jārīkojas nevis no pirmās dienas, kad tā sāks darboties, bet cik vien ātri iespējams, cik vien drīz iespējams. Es vienkārši to tā atzīmēju, starp citu. Tagad balsosim par mutisko grozījumu kuru ir iesniedzis Raimers Bēge un par kuru liberāļu grupa prasīja atsevišķu balsojumu. Kurš ir par šo mutisko grozījumu? Es atvainojos, Anna. Vai mēs varētu balsot pa daļām? Jūs vēlaties dali, uh, balsēm pa daļām? Jā. Tātad uh, pirmkārt mēs uh, balsojam uh, uh, an adjustment review and the revision of the current um, multi-annual financial framework. Un uh, otrs, uh, otra daļa būtu including a prolongation, ieskaitot pagarinājumu. Ļoti labi. Tad balsosim pirmkārt par vārdiem together with an adjustment, a review and the revision of the current MMF 2007-2013 līdz šai vietai līdz 2013. gadam. Kurš par šiem vārdiem? Paldies! Kurš pret? Divi ir pret, kurš atturas? Neviens neatturas. Šī daļa ir pieņemta. Tagad balsosim par otro daļu, par vārdiem including and prolongation until. Kurš ir par? Paldies! Kurš pret? divas politiskās grupas ir pret, bet viņas nav pietiekami plaši pārstāvētas, lai noraidītu šo daļu grozījumam. Nē, es atvainojos, trīs grupas ir pret. Nē, tad trešā grupa goja atturās šajā balsojumā, saka priekšsēdētājs. Šī otrā mutiskā grozījuma daļa ir pieņemta tomēr. Lielas paldies! Balsošana notiek diezgan lēni, Taču man šķiet, ka tā kā viss ir ļoti sarežģīti, mums tiešām ļoti uzmanīgi jāspēr katrs solis. Piektais grozījums. To iesniegusi sociālistu grupa, un šeit ir arī mutiskais grozījums. Un tiek prasīts atsevišķs balsojums. Referentkungs, ko jūs par to domājat? I... Priekšsādātāja kungs, es atsaucu priekšlikumu par atsevišķu, um, par uh, dalītu balsojumu pa daļām. Un, ja es nemaldos, uh, mums ir uh, šim tekstam mutisks grozījums. Midterm uh, review um, tiek aizstāts ar vārdiem process of the next uh, MFF. Tātad uh, trešais uh, B paragrāfs um, skan šādi iesākt uh, jaunās uh, DFS procesu, tāpēc es uh, ierosinu šeit par visu balsot. Lielas paldies. Tātad referents vairs negrib balsot pa daļām par šo mutisko grozījumu. Neviens cits arī to nav pieprasījis, kurš ir par šo grozījumu, kā viņš tika pieminēts. Paldies. Kurš pret? Neviens nav pret. Kurš atturas? vienbalsīgi tiek pieņemts šis mutiskais grozījums. Tas ir diezgan reti, ka mēs piedzīvojam šādu vienbalsību. Tālāk ir Helgas Tripels grozījums, sestais grozījums. Referentkungs, jūs esat pret. Kurš ir Es atvainojos. Gorans grib izteikties. To, to me, Es uzskatu, ka šis grozījums ir nedaudz pretrunā ar to, ko mēs jau, par ko mēs jau nobalsījām. Es domāju, ka tam vajadzētu atkrist. Tumba. Tie, tā tad ir ienācis priekšlikums, ka šis grozījums varētu atkrist. Tik tiešām. Tas ir pretrunā ar iepriekš pieņemto. Mēs nebalsosim par to. Tas atkrīt. Septītais grozījums. Kāda ir referenta pozīcija? Referents ir pār šo grozījumu. Kurš ir pār septīto grozījumu? Paldies. Kurš pret? Neviens nav pret. Kurš atturas? Silsnīgs paldies. Mēs paziņosim Helgai, ka viņai klāt nesot vienbalsīgi. Mēs entuziastiski pieņēmām šo grozījumu. Kurš ir par astoto grozījumu? Referents ir par to. Kurš vēl par? Paldies. Kurš pret astoto grozījumu? Šeit gan daži ir pret. Pieci ir pret. Kurš atturas? neviens neaturas, bet grozījums vienalga tiek pieņemts. 11. paragrāfs, divi grozījumi. Pirmkārt, Portaškunga 9. grozījums referents ir pret to. Kurš ir par 9. grozījumu? Portaškungs ir par. Vēl trīs cilvēki. Kurš ir pret? Lielais vairākums ir pret. 9. grozījums ir noraidīts. 10. grozījums, ko iesniedz Gorans Ferms un Balcānī kundze Un referents piedāvā vēl arī mutisko grozījumu klāt. Lūdzu, referents. Jā, es ierosinu, ka mums vajadzētu šeit ne tikai trešajā punktā, bet arī 21. punktā atspoguļot to, kā tas ir grozījumā. Es to atbalstu, bet es gribētu iekļaut to arī 21. un 23. punktā. Pilnīgi pareizi. Šis grozījums ir saskaņā ar to, ko mēs jau pieņēmām trešajā A jaunajā paragrāfā, tad, kad mēs runājām par adjustment, a review, a revision. Tas parādās tātad gan 21., 22., 23. punktā. Kurš ir par šo grozījumu ar mutisko grozījumu, ko pieteicis referents? Paldies. Kurš ir pret? Neviens nav pret. Kurš atturas? Ā, nē, divi bija pret. Ā, nē, divi tomēr atturējās labo priekšsēdētājs. Tātad šis grozījums arī ir pieņemts. 11. grozījums, ko ir parakstījis Lamasūrs. Šis grozījums ir par juridisko kontinuitāti, par ko es runāju vakar. Kurš ir par šo grozījumu? Par priekšsēdētāja grozījumu. Es negribu izdarīt spiedienu. Kurš ir pret? Andriesen, tas tiešām ir briesmīgi. Viņa teica, ka viņa ir pret, bet viņa nebalso pret. Kurš atturas? Neviens neaturas. Paldies visiem, izņemot vienam cilvēkam. Pieņemt šis grozījums. 12. grozījums, ko iesnieguši mūsu draugi sociālisti. Šeit ir horizontāls grozījums, kurš ir par 12. grozījumu referents, ir pretņemiet vērā. Kurš ir par Saskaitīsim. Tātad kreisie ir par. Un Andriesenas kundzes grupa. Cik tad sanāk kopā? 14. 14 ir par. Žāns Lūks Diānis tomēr nepadevās. Kurš ir pret šo grozījumu? Dizvīt. 18 ir pret. Tātad labējie uzvarēja. Grozījums līdz ar to ir noraidīts. 13. paragrāfs, divi grozījumi. Atkal Helgas, 13. grozījums, referents ir par. Kurš vēl ir par? Paldies. Kurš pret 13. grozījumu? Paldies. Kurš atturas? Divi atturējās, bet grozījums vienalga pieņemts. 14. grozījums, kurš ir savietojams ar 13. grozījumu, to iesniegus Anna Jensen. Referents ir par šo grozījumu. Kurš vēl par? Ļoti daudzi. Kurš pret? Viens ir pret. Kurš atturs? Viens atturs. Grozījums līdz ar to ir pieņemts. 14. paragrāfs. 15. grozījums, ko iesniegusi Ingeborg Gresle. Referents atbalsta. Kurš ir par šo grozījumu? Paldies. Divi bija pret, kurš atturas. Divi atturējās, grozījums pieņemts. 15. paragrāfs. 16. grozījums, ko iesniegusi Anna Jensen. Referents ir par, kurš vēl ir par? Paldies, kurš pret? Viens ir pret, kurš atturas. Grozījums pieņemts. 17. grozījums, kurš ir savietojams ar 16. grozījumu. Ja viņš ir pieņemts, tad viņš, protams, kļūs par horizontālo grozījumu. Referentam nepatīk šis grozījums, viņš ir pret. Kurš ir pār šo grozījumu? Un te jāsaka, ne tikai paši kreisākie no kreisajiem ir par 16. 16 ir par, kurš pret? Dizvīt. 18 ir pret. 18 ir vairāk nekā 16, līdz ar to šis grozījums nav pieņemts. 17. paragrāfs, 18. Ingeborgs Grēslas grozījums. Referents ir par. Kurš vēl par? Paldies! Kurš uzdrīkstēsies būt pret? Andrijas Enskundz un liberāļi ir pret. Kurš atturas? Viens atturas. Līdz ar to vairākums ir atbalstījis šo grozījumu. 19. Helga Stripels grozījums. Referents ir par to, kurš vēl par. Paldies. Kurš pret? Viens ir pret. Kurš atturas? Viens atturas. Grozījums pieņemts. Pārējiem pie 18. paragrāfa, 20. grozījums atkal iesniegus Elga Tripel un ir arī mutiskais grozījums, ko iesniedz referents. Un referents vēlas arī paskaidrot šo grozījumu. Lūdzu, referents. Es eh, priekšstādātāju kungs domāju, ka visi to var izlasīt. Tas eh, šeit ir rakstīts, un es eh, gribētu šeit um, atbalstītu. Paldies, kurš ir par šo Elgas Tripels grozījumu ar mutisko grozījumu, ko iesniedz referents. Kurš par? Tautas partijas koordinators, protams, fotografē visus. Kurš ir pret? Paldies, kurš atturas? Sirsnīgs paldies, grozījums ir pieņemts. Pārējiem pie paragrāfa 18a, tas ir pilnīgi jauns. 21. grozījums, ko iesniedz Haglund kungs. Referents ir par to, kurš vēl par. Paldies, kurš pret. Paldies, kurš atturas. Viens cilvēks atturas, grozījums pieņemts. 22. grozījums, ko iesniegus Helga Tripel. Referents nav par to, kurš ir par šo grozījumu. Kreisie ir par, kurš pret. Vairākums ir pret. Līdz ar to grozījums noraidīts. 23. grozījums, ko iesniedz Sportaškungs. Referents ir pret to, kurš par šo grozījumu. Par šo Sportaškungu grozījumu numur 23. kurš pret, vairums ir pret, kurš atturs, neviens neatturs, grozījums noraidīts. 24. grozījums tiek paturēts, jo mēs tikko noraidījām 23. grozījumu. Referentam nepatīk arī 24. grozījums. Kurš ir par to? Divi ir par. Kurš pret? Vairākums ir pret. Paldies. Grozījums noraidīts. 22. paragrāfs, 25. grozījums, ko iesniegusi socialistu grupa to, šo grozījumu skar arī horizontālās grozījumus. Referents nevēlas šo grozījumu. Kurš ir pār šo grozījumu? Ir kreisie un vēl daži, kuri viņus atbalsta šajā balsojumā. Ça doit faire 13. 14. 14 ir par šo grozījumu. Kurš ir pret? Varbūt nedaudz vairāk, man tā šķiet, saka priekšsādātājs. 21 ir par, ir pret, grozījums noraidīts. Tālāk 24. paragrāfs, Portaškungs atkal ir iesniedzis grozījumu, šoreiz tas ir numur 26. Referents ir pret šo grozījumu. Kurš ir par? Kas ir Portaškunga fani, lūdzu, paldies. Kas ir pret šo grozījumu? Vairākums ir pret. Man ļoti žēl, godētais kolēģi Portašs, bet grozījums noraidīts. Balsosim par 27. grozījumu. Referents ir par to. Kurš vēl ir par? Paldies. Kurš pret? Divi ir pret. Kas atturas? Neviens neatturas. Grozījums pieņemts. 26. paragrāfs, 28. grozījums, ko iesniedz Gorans Ferms. Kurš par? Referents ir pret šo grozījumu. Kurš ir par? Par. Liberāļi ir par šo grozījumu. Tā tad mums tiešām nopietni jāskata. Deviņpadsmit par, kurš pret? Combien 15. 15. Tātad šis grozījums ir pieņemts. Es sveicu grozījuma autors. 26. paragrāfs. Šeit nav grozījuma, bet referents Surjankungs vēlas balsot atsevišķi par šo paragrāfu un turklāt sadalīt to divās daļās. Pirmā daļa. Vai referents ir par šo pirmo daļu? Lūdzu, referentu paskaidroju. Micro, micro, mister. Lūdzu, mikrofonu ieslēgt. Es uh, domāju, ka šis uh, at, dalītais balsojums uh, ir nepieciešams, ja komisija vēlas izlaist 26 paragrāfu. Mans priekšlikums bija tāds, ka mēs vēlamies dzēst tikai otro daļu no šī paragrāfa, un tāpēc uh, balsojam pa daļām, bet, komite, bet ja komiteja nolēms, ka tā, uh, pre, tā ne, tad uh, tas būs svītrots. Tātad grozījums atkrīt, bet paragrāfs paliek. Nē, otrādi jūs gribētu teikt. Šis paragrāfs ir zudis, mēs to esam svītrojuši un līdz ar to mēs nevaram vairs balsot pa daļām par to, ko mēs jau esam izsvītrojuši. Atkrīt šis balsojums. Paldies! 28. paragrāfs, 29. grozījums. Referents ir pret to. Ko domājat jūs? Arī liberāļi ir pret. Kurš ir par? Ā, šoreiz kreisie ir par. Paldies. Kurš ir pret? Vispārēji ir pret. Kurš atturas? Vairums vēlas noraidīt. Līdz ar to šis grozījums noraidīts. 30. grozījums. Referentkungs, ko jūs domājat? Referents ir pret to. Bet šoreiz liberāļi ir pār grozījumu, tādēļ ir jābalso un ļoti rūpīgi jāskaita balsis. Septiņpadsmit nobalsoja pār, kurš ir pret? Žanluk, mēs esam pret. 18. Ar Žanliku iznāk, ka 18 ir pret. Un Andriesen kundze arī bija pret. Viņai šeit ir izšķirošā loma. Un viņa nevienmēr mani atbalsta. Neko personiski es, protams, neteikšu. Tātad šis grozījums ir noraidīts. Pāriem pie 31. grozījuma, to iesniegus Ingeborga Gresle. Referents, protams, ir par šo grozījumu. Kurš vēl ir par? Paldies. Kurš pret? Divi ir pret. Kurš atturas? Grozījums pieņemts. 32. grozījums. To bagātina mutiskais grozījums. Referents šoreiz ir par. To es gribēju īpaši atzīmēt. Kurš ir par šo grozījumu? Paldies. Kurš pret? Viens ir, divi ir pret. Kurš atturas? Neviens neaturas, grozījums tiek pieņemts. 30. paragrāfs, kuram ir iesniegt divi grozījumi. Viens otru izslēdz. Sāksim ar 33. 33. grozījums. Referents ir pret to, kurš ir pār šo grozījumu. Tikai kreisie. Kurš pret? Vispārējie. Kurš atturas? Grozījums noraidīts. Balsosim par 34. referents ir pār 34. grozījumu. kurš ir par 34. grozījumu, ko iesniegus Helga Tripela. Labējie atbalsta Elgu, Helgu. Ça fait combien Non, nu, mais il faut compter quand même. Mums rūpīgi jāsaskaita, saka priekšsēdētājs. Tātad 16 ir par. Kurš ir pret? Dix-huit. 18 pret. Līdz ar to 34. grozījums ir noraidīts. Paldies! Ejam tālāk. Trīsdesmit piektais grozījums neatkrīt. Mums par to jābalso. Tas ir Portaškunga grozījums. Referents ir pret to. Kurš ir par 35. grozījumu? Kreisī ir par. Kurš pret? Vispārēji ir pret. Grozījums norādīts. 31. paragrāfs. Divi grozījumi, kas nav savietojami. Balsosim vispirms par 38. grozījumu. Referents ir pret. Kurš ir pār šo grozījumu? Mazliet vairāk nekā tikai kreisie. Andriasen kundze, Morgantī kungs ir par. 13 ir pār. Kurš pret? Vairākums ir pret. Paldies. Šis grozījums tātad ir noraidīts. Tāpēc mēs varam balsot par 37. grozījumu. Referent kungs, kāda ir jūsu nostāja attiecībā pret 37. grozījumu? Viņš ir par šo Annas Jensens grozījumu. Kurš vēl par? Paldies. Kurš pret? Paldies. Kurš atturas? viens atturas, grozījums pieņemts. Pirmais grozījums, uh, teksts pirms 33. paragrāfa referents ir par, kurš par, paldies, kurš pret, paldies, kurš atturas, grozījums pieņemts. 38. grozījums, ko iesniegus Helga Tripel. Referents vēlas izteikties, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Es atbalstīšu šo 38. grozījumu, kur ir iesniegusi Helga Tripela, un konservatīvie vakardien prasīja iesniegt grozījumu kā papildinājumu šim paragrāfam. Es apsolīju, ka lai mēs paturētu to tradīciju, ka mutiskie grozījumi šajā stadijā Uh, tiek iesniegti no uh, referenta puses. Tā ir tāda pārāža, protams, ka tas nav nekur rakstīts uh, reglamentā, bet budžeta komitejā mēs tā rīkojamies. Tāpēc es pašlaik izmantošu savas uh, pilnvaras, lai neņemtu vērā uh, grupas uh, grozījumu. Man tur ir daudz iebilžu. Uh, Un eh, es domāju, ka tas eh, būtu nedaudz pret džentelmeniskas vienošanās gāru, ja mēs eh, visu institūciju ģenerāls sekretāriem jautā, lūgtu nākt pie mums un pastāstīt, ka, ko viņi par to saka. Un tāpēc ar visu savu, ar visu cieņu pret konservatīvajiem es nevaru atbalstīt šī grozījuma saturu tomēr es um, atbalstu, lai katrs varētu paust balsojumā savu nostāju pret to. Gribētu šeit balsojumu pa daļām. Vispirms par mutisko grozījumu noraidam vai pieņemam, un um, pēc tam par otro grozījumu. Bet uh, es uh, to atbalstu. Paldies referentam par šo skaidrojumu. Mutiskais grozījums jums visiem ir izdalīts bet došu vārdu Džeimsam Ellisam, kas stāv aiz šī grozījuma, kas e, to ir inspirējis. Jā, paldies, Alan! Vienkārši gribētu teikt, ka vakar mums ienāca prātā. E, referenta kungs, mēs nevēlamies, lai visi ģenerālsekretāri ienāk, nākt uz mūsu komiteju, lai paskaidrotu, kur ko var ietaupīt. Mēs vienkārši gribam saņemt no viņiem informāciju šajā ārkārtīgi grūtajā ekonomiskajā situācijā Mēs vēlētos eh, redzēt, vai ir iespējas ekonomē, eh, ietaupīt 40. Eh, mankas kunga grozījums runā par to, ka ir jaunas vajadzības ceturtajā pielikumā ir runa par šiem jaunajām vajadzībām, bet tajā pašā pielikumā runa ir arī par ietaupījumiem. Es vienkārši gribēju atgādināt, ka budžeta komitejā mums ir jāuzsver, ka ir nepieciešams arī taupīt, ne tikai prasīt visu laiku kaut ko jaunu. Labi, liels paldies. Tā tad ir šis mutiskā grozījuma teksts, paskaidrojums, un arī referents ir izteicis savu uh, attieksmi pret šī grozījuma saturu. Balsosim vispirms pār šo mutisko grozījumu, kurš papildina 38. grozījumu, un pēc tam balsosim par pašu 38. grozījumu. Kurš ir pār e, šo mutisko grozījumu, kur iesniedz referents, bet referents neatbalsta saturu? Kurš ir pār Džeimsa Ellisa izteikumu? Bēgas kungs, Sidonija vairāk ir pār šādu pieeju. Tas ir tāds grozījums, kas piesaista atbalstītājs no visām partijām. Arī goja. Goja metas glābt britu konservatīvos. Ir tiešām vēsturiski spoži mirkļi. Brīnišķīgi. Kurš ir pret? Paldies. Tātad vairums ir pret šis mutiskais papildinājums tiek noraidīts. Es domāju, ka ļoti labi tomēr, ka mums bija šīs debatas. Kā jau teicu, šis papildinājums ir noraidīts. Tagad balsosim par sākotnējo 38. grozījumu, ko iesniegus Helga Tripel. Referents ir pār, kurš vēl par? Paldies, kurš pret? Paldies, kurš atturas? Džēms Ellis arī balsoja pār Tripels kundzes grozījumu ļoti džentlmeniski, pat ja viņa mutiskais grozījums netika ņemts vērā, viņš tomēr to atbalstīja. Tagad pārējiem pie 39. grozījuma, ko iesnieguši sociālisti. Referents ir par. Kurš vēl ir par? Paldies, kurš pret? Paldies, kurš atturas? Grozījums pieņemts pilnīgi vienbalsīgi. 40. grozījums, ko iesniedz Mankas kungs. Referents ir pār, kurš vēl pār? Paldies, kurš pret? Divi ir pret, vai kāds atturas? viens atturs. Grozījums pieņemts. 41. portaškunga grozījums. Referents ir pret šo grozījumu, kurš par. Portaškunga fāni atkal. Ne tikai no gojas, bet arī no citām grupām. Kurš pret? Paldies. Atbalstītāji nebija pietiekami daudz, grozījums noraidīts. 42. mankas kunga grozījums referents ir par. Kurš vēl par? Paldies. Kurš pret? Vai kāds atturas? Divi atturas. Grozījums pieņemts. Un visbeidzot 43. grozījums, ko ir iesniedzis Mankas kungs, bet šoreiz socialistu un demokrātu grupas vārdā. Referents ir par, kurš vēl par šo grozījumu, paldies, kurš atturas. Neviens neatturas, grozījums ir pieņemts pilnīgi vienbalsīgi. Un tagad balsosim par rezolūciju ar visiem grozījumiem. Kurš ir par? Paldies. Kurš pret? Divi ir pret. Kurš atturas? Viens atturas. Sirsnīgs paldies! Sveicu referentu! Gribu pateikties visiem deputātiem, kas balsoja. Liels paldies arī visiem darbiniekiem, kas palīdzēja sagatavot balsošanu. Taču viss vēl nav beidzies. Būs vēl priekšā plenārsēde. Mums vajadzēs pārliecināt mūsu politiskās grupas, sekot budžeta komitejas lēmumam, kas ir pieņemts gudri un pārdomāti. Lies paldies referentam un sveicu jūs ar panākumiem. Turpināsim balsot par budžetu. Devītais darba kārtības punkts - Raimer Bēgas ziņojums par iestāžu nolīguma grozīšanu. Tas ir gluži loģiski, ka tagad mēs par to balsosim. Būs arī atsevišķi balsojums par šo punktu. Kurš ir par šo te grozīšanu? Visi ir par. Kurš ir pret? Arī tie paši, kas pirmie balsoja pret, kur atturs, tie paši Līdz ar to balsojums ir identisks. Desmitais punkts - elastības instrumenta izmantošana. Atkal referents Raimers Bēge. Referents pats ir par. Kurš vēl ir par? Tie paši. Kurš ir pret? Tie paši. Kurš atturas? Atkal tie paši cilvēki. 11. punkts. Te mēs pilnībā mainam tēmu. Te ir runa par budžeta grozījumu numur 10 2009. gadam. Es teicu, ka tas ir pilnīgi jauns temats, taču patiesībā tas ir ļoti cieši saistīts ar iepriekšējiem balsojumiem, jo projām mēs runājam par 2010. gada budžetu. Lai varētu finansēt 2010. gada budžetu, mēs samazinām apropriācijas 2009. gadam. Referenti Juthaug nav klāt, Gorans Ferms mums piedāvā balsojumu. Tad kurš? Es atvainojos, Gorans grib izteikties par šo punktu, lūdzu. Yes, uh, Juthaug. Jā, Juta. Uh, lūdza man atvainoties, viņa pašlaik ir Āfrikā, bet viņa gribēja, lai es norādītu uz viņas paskaidrojošo paziņojumu, jo šeit ir ļoti daudz tehnisku lietu. Uh, Un uh, kā jūs, dažas, uh, kā jūs pats norādījāt, daudz no tām ir saistīts ar samierināšanās vienošanos, piemēram, saistībā ar Eiropas ekonomikas atvesļošanas plānu, bet viņi gribēja norādīt arī uz dažām problemātiskām lietām, kurām mums vajadzētu pievērst uzmanību. Šeit, piemēram, ir 3,5 miljārdu atmaksa dalību valstīm, jo dažos, dažās jomās maksājumi nav veikti, un viņa vēlas, lai mēs saprastu, ka viņas kritizē grozījumus pirmās A izdevuma kategorijā, un viņa uzskata, ka maksājumu apropriācija palielināšana bija prioritāte, tomēr komisiju tas nekādi neskāra. Viņa vēlas, lai mēs tam pievērstu uzmanību, uh, Komisijai ir jāuzlabo sava darbība, īstenojot budžeta lēmumus. Tas ir ļoti svarīgs vēstījums, un mēs uzskatām, ka tas ir viena no galvenajām problēmām. Mums ļoti noteikti, ļoti aktīvi tam vajadzētu pievērsties budžeta komitejā un ne tikai budžeta procedūras ietveros mums nākamgad eh, tas ir jāsāk apspriest jau ļoti agrīnā stadijā, un tas bija viens no vēstījumiem, kuru man uzticēja nodot uh, referente Juta Hauga. Uh, Viņa vēlējās, lai mēs arī turpmā, at, turpmāk atvieglotu procedūras budžeta izpildē. Tomēr viņai nav citas izvēles iespējas, kā tikai ierosināt mums pieņemt budžeta grozījumu projektu. Paldies. Uh, Paldies Garanam par šo ļoti būtisko precizējumu. Gorans tātad izteicās Jūtas Hauga vārdā. Jūsu vārdus ļoti vērīgi uzklausīja gan patreizējie, gan nākamie Eiropas komisijas pārstāvi. Džeims lūdzu izteikties par šo vārdu. Es uh, gribēju paturpināt vienu domu, ko sacīja Gorans par budžeta izpildi. Ja budžets uh, ne, ne, komisijā Uh, mums ir uh, daudzas uh, nopietnas um, budžeta pārvaldības normas, bet tāpēc es gribēju izmantot iespēju un um, teikt, ka mums ir nepieciešams strādāt pie tā, lai budžets varētu tikt izpildīts. Es domāju, ka dažas lietas šeit ir ļoti nereālistiskas, kamēr mums nebūs pienācīgas finanses kontrolas, tad cilvēkiem šeit būs liela rīcības brīvība. Goran. Jā, tas tiešām ir tāds pamatjautājums. Šeit Gorans un Džeims ir pilnīgi vienas prātis, un Ingeborg arī to pieņem zināšanai. Surenkungs, vai jūs gribat izteikties? Jā, man es taču. Ļoti īsti priekšsādātāji kungs, es biju ānu referents iepriekšējiem budžetam, un es gribēju teikt, ka mēs atbalstam piedāvājam šajā stadijā to mm, pieņemt bez grozījumiem, un otrs punkts bija tāds, ka problēmas, kuras pieminēja iepriekšējā runātāja, prasa detalizētu analīzi, un dažreiz mums ir kā, par, kā deputātiem mērķis dot vairāk naudas, tomēr mēs īsti pilnībā neapzināmies situāciju un esam pārāk ambiciozi. Uh, reizēm ir eh, situācijas, kur eh, komisija nav pārāk, necenšas pārāk izpildīt eh, šos mērķus, un mēs varam teikt, ka komisija. Komisijai būtu jādara tas, ko budžeta lēmēja iestāde ir lēmusi. Uh, Tas būtu vēl viens punkts. Un trešais punkts, ko pieminēja Džeims, komisija izrāda labo grību, budžeta lēmē izrāda, izrāda savu labo grību, bet tehniskās detaļas ir strādā pret mums. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jādara trīs atsevišķas lietas, lai mēs būtu realistiski savās ambīcijās, savās mērķos. Mums būtu jās jāspiež, jāizdara spiediens uz uh, komisiju mainīt uh, regulas, ja tas ir nepieciešams. Es domāju, ka tas būtu labs darbs nākamajā gadā un nākamajiem sasaukumiem arī. Mahtka. Tiešām lieliska ēnu referenta piezīme. Mēs uh, augstu vērtējam to, ka Lāslo šodien arī ir izteicies par šo jautājumu un ieradies šodien ar savu ēnu referentu. Kurš ir par šī teksta pieņemšanu? Šis teksts tātad ietilps pakotnē. Paldies. Kurš ir pret? Jūs esat pret? Ļoti labi. Kurš atturas? Neviens neatturas. Arī šis teksts budžeta grozījums ir pieņemts. Tad ar nākamo punktu gan mēs izējam no pakotnes, par ko esam vienojušies, pāriem pie 12. darba kārtības jautājumu. Runa ir par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanas jauno fāzi. Referents ir Raimers Bēge, un viņš ir vislielākais speciālists. Liels paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi, es izteikšos pavisam īsi. Mēs uh, jau iepriekš uh, esam inten intensīvi diskutējuši par komisijas um, priekšlikumu. Uh, Un uh, pašlaik uh, mēs esam saņēmuši vairākus uh, priekšlikumus, kurus jūs atradīsiet dokumentu pirmajā mapītē. Pagājušā nedēļā mēs runājām par um, um, fondu, mobi, Eiropas um, mobilizācijas fonda izmantošanu un uh, daudzās jomās to nevar darīt kopā, un daudz rīkojās atsevišķi. Tāpēc šaubu gadījumā, ja būtu kāds gadījums, kas būtu jārisina atsevišķi, nevarētu tikt neskatīts kopā ar citiem gadījumiem. Tas ir jautājums, par kuru mums vēl būtu jādiskutē, un pašlaik es uzskatu, ka komisija to ir apsolījusi. Tāpēc es sagaidu, ka šis fondu izmantošanas gadījums, kur divi tiek skatīti kopā, es ceru, būs pēdējais, un kā nākotnē mēs to darīsim savādāk. Komisijai to vajadzētu apstiprināt, apliecināt. To jautājumu klāstā, kurus mēs uzdevām arī pēdējā plenāras sēdē, un tie tika skatīti arī nodarbinātības komitejā. Mēs runājām par Volvo gadījumu kur um, 1200 uh, tūkstoši cilvēki no vairāk nekā 4000 ir jāatbalsta. Nodarbinātības komis, komiteja vēl uh, saka, ka šeit ir izpildīti visi priekšnosacījumi, bet mēs gaidam papildu informāciju īpaši attiecībā par uh, Eh, atšķirībām skaitļos eh, starp atlaistajiem un no tiem, kas saņem um, eh, atbalstu. Tad mēs runājām par Austrijas priekšlikuma atbalstu un uzsvērām, ka šeit, šeit ir runa par at, at, dažādām summām at, uz katru darba devēju. Zviedrijas gadījumā tur bija 6500 eiro prasīti. Uh, Eh, Austrija prasīja 14,630 eh, eiro, un eh, šeit mēs, ehm, šeit bija dažādi viedokļi, un komisija mēģināja savās atbildēs ieņemt konkrētu nostāju par to. Trešais gadījums bija firma Heimans Nīderlandē, kur nodarbinātības komiteja trešajā punktā vēl uzsver, uh, ka šiem pasākumiem nevajadzētu skārt uh, kompetences, uh, attiecīgo uzņēmumu kompetences, ka tas ir jāgarantē un um, uh, ka regulas 12. panta 14. pants uh, prasa mm, nodrošināt prasības un uh, ier, ierosinātajiem pasākumiem būtu jābūt uh, papildinošiem, uh, uh, papildinājumam par fondu finansējumam. Tādas bija nodarbinātības komitejas atziņas, kuras mums vajadzētu ņemt vērā, un ja mums vēl būs laiks, tad es domāju, ka mēs varētu lūgt komisijai sniegt atbildes šo jautājumu. Eh Sirsnīgs paldies Raimeram. Vai kāds kolēģis vēlētos izteikties par šo jautājumu? Varbūt jūs gribat uzdot vēl citus jautājumus komisijai. Eh, Fernandes kungs, lūdzu. Muito obrigado, senhor presidente. Eu eh, tanto poderia... Jūs paldies, priekšsādātāji. Es eh, par 12 un 13 gribēju punktu izteikties. Mēs šeit runājam par globalizācijas pielāgošanas fonda finansējumu Tas ir fonds, un tas ir uh, fonds, kurš darbojās ļoti punktuāli, lai atbalstītu darba ņēmējs. Tomēr uh, sociālais fonds ir uh, struktūrāls fonds, kas kalpo kohēzijas nolīki, nolūkiem un um, ir nedaudz atšķirīgs. Šie fondi savstarpēji nekonkurē, viņi viens otru papildina. Uh, Un tie ir uh, fondi, kuri mums šeit būtu jāskata atsevišķi, tāpēc es domāju, ka būtu kļūda, ja mēs tagad teiktu, ka uh, Eiropas uh, globalizācijas pielāgošanas fonds tiek finansēts uh, no Eiropas sociālā fonda līdzekļiem, jo Eiropas sociālais fonds ir ļoti svarīgs fonds, kur mēs runājam par tādām tēmām kā pilna laika nodarbinātība, uh, un tam līdzīgi. Mēs vēlētos atgādināt, ka ASV līdz šim ir darbojies ļoti veiksmīgi. Mēs varbūt varētu pārbaudīt tā formu un izmantošanu, tomēr mēs nedrīkstam. Uh, ņemot vērā, ka SF ir struktūrāls fonds un tam ir kohēzijas mērķi, uh, Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka tā fonda līdzekļi tiek izmantot, lai finansētu citu fondu, proti globalizācijas pielāgošanas fondu, kurš ir eh, ļoti punktuāls. Ļoti bieži ir bijis tā, ka daudziem ir bijis kārdinājums um, nogriezt līdzekļus ESF fondam, lai finansētu globalizācijas pielāgošanas fondu, un es uzskatu, ka tas nav pareizi. Es domāju, ka Eiropas globalizācijas fonda finansējums nevar notikt uz ESF rēķina. Tas ir ļoti svarīgi. Priekšsādātāji, papild, papildinot kolēģa Fernandesa teikto, es domāju, ka būtu ļoti interesanti, ja komisija mums varētu nosaukt skaitli, kurš norādītu, cik lielas summas, kuras mēs pēdējo gadu laikā esam izmantojuši no globalizācijas fonda, ir, uh, fina, ir ņemts no Eiropas sociālā fonda, jo man ir iespējas, ka viss, ko mēs finansējam, globalizācijas uh, izlīdzināšanas pielāgošanas fondā tiek ņemts no kohēzijas fondu līdzekļiem. Un uh, tas tam tā nevajadzētu būt, tāpēc es labprāt gribētu dzirdēt no komisijas konkrētas skaitļus. Paldies! Gorans. Šīs uh, debats ir ļoti saistītas ar uh, lēmumu, kas mums ir jāpaņem jā, par 18. Mm, punktā. Uh, Tāpēc es eh, gribētu teikt, ka es pilnībā piekrītu tam, ko teica Garīgas un eh, Fernandes kungi. Šeit ir problēma, jo mēs vienmēr šeit veicam transfers no Eiropas sociālā fonda. Mums vajadzētu domāt eh, par alternatīviem finansēm avotiem, un Juta Hauga labprāt piekrīt šim. Tika uzdoti vairāki jautājumi komisijai. Un uh, otrajā dokumentu mapītē uh, mums uh, par katru no šiem projektiem ir uh, papildus dokumenti šeit par uh, Zviedrijas Volvo, par Austrijas Štīrī un Nīderlandes Heimans. Un mums ir arī rakstiskās atbildes dokumentu mapē, kas ir sniegtas uz nodarbinātības lietu komitejas jautājumiem. Varbūt komisija pašlaik varētu sniegt mums dažas atbildes. Merci. Vai jūs varētu lūdzu stādīties priekšā? Posées, donc la première euh, question, si on, euh, si on peut confirmer que dorénavant les... Vispirms es vēlētos teikt, ka komisija vēl pievērsīsies šiem jautājumiem individuāli un tā būs nākotnes prakse, bet eh, pagaidām varbūt būtu noderīgi uh, organizēt tādu neformālu viedokļu apmaiņu, lai mēs varētu vienoties par standarta prezentācijas formātu um, pieaug būtiski pieprasījumu skaits, un tam arī ir sava ietekma uz lēmumu pieņemšanas procedūru un uz to, cik daudz laika mums ir šo priekšlikumu izskatīšanai. Mums, protams, jāņem vērā arī tas, ka jums nepieciešams jūs komiteja laiks. Mēs domājam par to, kā standartizēt šo te pieprasījumu prezentāciju, lai būtu arī vieglāk pieņemt lēmumus. Tālāk, ja mēs runājam par jautājumu, vai šī fonda izmantošana negatīvi ietekmē Eiropas sociālo fondu, es domāju, ka atbildi ir nē. Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļi nāk no tās rezervas, kas e, jau ir paredzēta gada sākumā, tad runa ir par saistību apropriācijām. Šīs saistība apropriācijas nāk no speciālas rezerves globalizācijas atbalsta fondam. Eiropas sociālajam fondam tiek izmantotas maksājuma apropriācijas. Es gribētu izteikt priekšlikumu, uh, izdarīt analīzi par šiem trim gadiem. Un šajā analīzē par laiku, kad tiek izmantot šis fonds, mēs runājam par apmēram vienu procentu no Eiropas globalizācijas fonda līdzekļiem, kas ir apgūti līdz šim. Eiropas sociālā fonda maksājuma apropriācijas eh, būtu jāizanalizē trīs gadu garumā līdz 2009. gadam ieskaitot šī kredītu apguve ir nedaudz zemāka nekā 100%. Tātad pietiekami laba. Mēs varam tādēļ droši apgalvot, ka sociālā fonda līdzekļi nav cietuši tādēļ, ka tiek izmantot šis globalizācijas fonds, globalizācijas pielāgošanas fonds šobrīd. Par otru jautājumu. Par to, ka dalību valstis dod apstiprinājumu tam, kā globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļi ir izmantoti tieši tam mērķim, kam tas ir paredzēts un nevis kādam citam mērķim, es domāju, ka šeit mums jārunā par apusēju uzticību kam ir jābūt mūsu sadarbības pamatā ar dalību valstīm. Ja nepieciešams, mēs varam, protams, šo jautājumu pētīt, taču man šķiet, ka pamatu pamats ir šī apusējā uzticēšanās. Mm, tikai tad mēs varam šo globalizācijas pielāgošanas fondu vispār lietot. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies komisijas pārstāvim. Godmaņ kungs lūdzu vārdu. Say... Es tikai vēlējos pateikt vienu par 12. punktu, ja es nekļūdos. Problēma šeit, cik man zināms, un uh, proti, ja globalizācijas fonds turpinās pastāvēt tāds, kāds tas ir, un eh, budžetā šiem izdevumiem nebūs paredzēta pozīcija, mēs agrāk vai vēlāk nonāksim pie ESF līdzekļu izmantošanas. Uh, Tā ir, ka 500 miljoni kopumā tad, ja tiek izsmelt visu šī pozīcija, šī summa nemaz nav tik liela, ņemot vērā struktūra fondiem vēl izmaksājumos līdzekļus, bet eh, struktūra fondu līdzekļi var pāriet no gadu uz gadu. Piemēram, ja mēs paraugāmies uz 2006. gada finanšu perspektīvu, joprojām uz, ot, uz 1. oktobri attiecināmi 16 miljārdu neizmaksāto līdzekļu. Un e, šī iemesla dēļ e, ir jājautā. Tātad e, līdz, ja līdzekļi globalizācijas fondam tiks ņemti no Eiropas sociālā fonda, vai gadījumā nenotiks tā, ka dažas no valstīm neizpildīs savas saistības līdz gada beigām? Uh, Un, uh, un uh, maksājuma apmērs tam sasniegs nevis 95%, bet 84%, 86%. Un, ja valstis uzlabos savu maksāšanas disciplīnu, vai uh, nevarētu notikt tā, ka nebūs iespējams eh, izmantot eh, līdzekļus no struktūra fondiem globalizācijas fondam. Un, eh, ja maksājumi globalizācijas fondam uzlabosies, tad, tad līdzekļi no, no šiem struktūra fondiem vairs netiks izmantoti, vai es pareizi saprotu, jo, jo nav jau citu resursu. Mēs ņemam līdzekļus no struktūra fondiem, un tie netiek izmaksāti tāpēc, ka valstis, valstīm nav izdevies izpildīt savas saistības, un līdzekļi arī netiek tām atmaksāti, līdzekļi tiek izmantoti šai vajadzībai. Un jautājums ir tāds, eh, ja, ja disciplīna uzlabojas vai, netiek, vai, vai darbības netiek novilcinātas līdz pēdējiem, un vai gala beigās nesanāk tā, ka mums jāmeklē līdzekļi no citiem avotiem, Tātad, kas notiks, ja mēs eh, piešķirsim šim globalizācijas fondam aizvien lielākus līdzekļus? Paldies, godātais kolēģi, tā tiešām ļoti vērtīga piezīme. Mēs tik tiešām nevaram finansēt globalizācijas pielāgošanas fonda pasākumus savādāk, kā vien šobrīd izmantojot struktūru fonda neizmantotos apropriācijas. Pēdējo gadu laikā ir bijuši daži izņēmumu gadījumi, piemēram, Galileo vai, Rika, vai ekonomikas atvesļošanas plāns vai piena fonds, tos mēs nebūtu varējuši finansēt savādāk, kā vien no neizmantotajiem līdzekļiem otrajā kategorijā. Referent kungs, jūs dzirdējāt mūsu kolēģu izteikums, komisijas pārstāvju izteikums. Kāda ir jūsu secinājuma? Also zunächst will ich natürlich. Uh, jā. Es uh, vēlētos uh, parunāt par fondu mobilizāciju šajos trijos gadījumos. Man šķiet, ka šonadēļ komitejai vajadzētu dot savu zaļo gaismu un uh, Un uh, Godmaņkungs ir uh, aktualizējis jautājums, ar ko jau nodarbojas īpašā grupa. Un, uh, protams, ka mūsu novērtējuma rezultātā rodas jautājums, kā tas viss ir saistīts ar Eiropas sociālo fondu, un tas ir jautājums par to, vai būtu jābūt transfēriem uz ESF un šīs lietas mums vajadzētu pārunāt turpmākajos mēnešos. Ir, ir, ir bijuši gadījumi, kad uh, fonda līdzekļus ir bijis iespējams izmantot uh, vienkāršāk, jo, jo līdzekļi nav līdz šim tikuši izmantot efektīvi. Un kopumā, neatkarīgi no tā, vai runa ir par ESF vai citu fondu, uh, Eh, rezerves kļūs eh, turpmākajos gados mazākus vai pazudīs vispār, un tā ir problēma, kas mums ir jārisina cit, atšķirīgā kontekstā, bet šobrīd eh, es ierosinu mm, risināt sarunas ar nodarbinātības komiteju un meklēt risinājumus turpmākajos mēnešos. Sirsnīgs paldies! Tad ķersimies pie balsošanas. Šī ir pēdējā reize, kad mēs balsojam ar vienu balsojumu par vairākām operācijām, proti Zviedrijā, Austrijā, Nīderlandē. Es, mēs esam aicinājuši komisiju mainīt šo pieeju. No šī brīža tiesiskais pamats pārēdz, ka mums ir jābalso par katru konkrēto piešķīrumu atsevišķi. Pirms vairākām nedēļām mēs nobalsojām par vienu it kā budžeta transferu uz vairākām operācijām. Viena bija Beļģijā, viena bija Īrijā, tātad šī te globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Kurš ir par šo lēmumu, ko piedāvā Bēgas kungs 12. punktā? Paldies, kurš pret? Paldies, viens ir pret. Kurš atturas? Neviens neatturas. Tādējādi mēs esam pieņēmuši šo priekšlikumu. Es gribētu pateikties referentam. Mēs pāriem pie 13. darba kārtības punkta. Jūtas Haugs šodien nav klāt, Gorans eh, Ferms ir, ir ar mieru viņas vietā eh, šobrīd uzstāties. 48. transfers ir pirmais, par kuru mums ir šodien jārunā. Eh, Gorans jau paskaidroja iemeslus. Kurš ir par šo pārvietojumu? Paldies. Kurš ir pret? Paldies, kurš atturas? Pārvietojums numur 48 ir pieņemts. Ir vēl viens 56. pārvietojums. Lūdzu, Goran, jums ir komentārs. Uh, uh, Jā, tikai ļoti īsts komentārs. Šis ir transfers, uh, kas saistīts ar obligātajiem izdevumiem. Un mm, tās ir apropriācijas, kuras ir vajadzīgas, lai cīnītos ar krīzi piensaimniecības nozarē un tirgū. Tāpēc uh, Juta Hulka ierosināja balsot par šo. Sirsnīgs paldies, neviens nevēlas izteikties, kurš ir par šo pārvietojumu, ko iesaka referents. Paldies, kurš pret? Viens ir pret, vai kāds atturas? Neviens neatturas. Tātad mēs esam pieņēmuši arī šo pārvietojumu. Nekādu citu pārvietojumu vairs mums nav. Šajā punktā pāriem pie 14. darba kārtības punkta 2009. gada budžets, citas iedaras, cits iestāds. Referents šeit ir Januš Levandovskis. Pirmkārt ir runa par pārvietojumu pieprasījumu parlamentam. Numurs C22. Referent kungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji. Um, mūsu uh, rīta sesijā mēs saņēmām vairākus, uh, tik izteikt vairāki priekšlikumi. Taču eh, kopš pēdējās eh, sanāksmes mēs apspriedām trefvienas ēkas iegādi un, un, un, un zaļās gaismas došanu ēkas eh, iegādēji. Mani pārliecināja Videla Kvadras kungs un Salvadors Garīga. Un Lamasūra kungs bija nosūtījis vēstuli birojam par, par asbestu un tā cenām un, un mūsu nosacījumiem par eh, tref viens. Eh, runājot par eh, šo ēkas iegādes politiku, mums vajadzētu pievērsties C24, jo tur ir runa par uh, citām iegādēm, ko vajadzētu apspriest eh, ēku politikas ietvaros, jo šeit ir runa par to, kā izlietot atlikušo finansējumu no ēku rezerves, proti Lenāra sēkas iegāde. Atvainojiet, referentkungs. Man ir sekojuši ieteikums. varbūt šobrīd nerunāsim par pārvietojumu numuru C24. Tas tiešām saistīts ar ēkas iegādi Budapeštā. Vispirms vajadzētu runāt par Holmejers kundzes ziņojumu. Tas ir 16. punkts darba kārtībā. Eiropas parlamenta viceprezidents, kurš atbildīgs par ēkām, ir Videla Kvadras kungs. Viņš ieradīsies pie mums pulksten 11.30. Un es domāju, ka būtu labi par ēku jautājumu runāt viņa kārtībā, viņa klātbūtnē. Jā, paldies. Protams, ka es pakļaujos jūsu vēlmē. Also... Labi, tad mēs runājam par C22, un te ir runa arī par biroja lēmuma īstenošanu proti par ārējās palīdzības piemērošanu parlamenta programmatūras sistēmai. Mēs uh, esam piešķīruši no 2009. gada budžeta 8 miljonus eiro un izpildēji vajadzētu būt iekļauties 1 miljona 800 tūkstošu eiro apmērā. Un eh, te ir jārunā arī par ārējo auditu eh, datu centru pārvietošanā uh, Luksemburgā un Brīselē. Un tad, tad no manas uh, puses uh, šie pasākumi ir pamatoti, kā arī audita lēmums. Un Tika veikts eh, pētījums par, par eh, Wi-Fi risinājumiem un EMAS 250 tūkstoši eiro apmērā, un mums vajadzētu pārvietot līdzekļus EMAS rezervēji. Kopumā tā nenotiek, tāpēc, ka mēs tuvojamies Ziemassvētku periodam un ka man tā patiktu, bet uh, bet gan eh, tāpēc, ka tā pamatā ir skaidrojumi un pamatojumi. Eh, te ir runa par programmatūras sistēmas uzlabošanu. Lūdzu, nelieciet man izteikties detalizēti, jo, jo manas zināšanas ir palikušas eh, ērā pirms informācijas tehnoloģiju uzplaukuma. Bien, merci, monsieur le. Lielas paldies referentkungam. Katrā gadījumā šajā zālē mēs redzam, ka birojas ļoti labi izmantojas iepriekšē pārmantojumu līdz, pārvietojumu līdzekļus. Beidzot, mums ir ar ko nomazgāt rokas, piemēram. Levandovska kungs savulaik ierosināja atbrīvot naudas līdzekļus dažādiem produktiem un nevis pakalpojumiem. Un tāpēc uz katra sola tagad ir mitrās salvetes, un es redzu, ka pēc tam, kad deputāts ir izteicies, katrs no viņiem nomazgā rokas, notīra, noslauka. Tātad, referents ir par eh, pārvietojumu C22. Mankas kungs, kas ir Eiropas parlamenta budžeta referents, vēlējās arī izteikties šajā jautājumā. Eh, ja súhlasím s pánom Levandovským, ale... Dies priekšsādātāju, es piekrītu Levandovska kungam, bet man ir viens jautājums. Arī jautāju, šis eh, dators, kas man eh, ir šeit, es vienmēr izmantoju bezvadu internetu, bet ne katrā zālē bezvadu internets ir pieejams. Es tāpēc neesmu pārāk apmierināts ar šiem lietojumiem, un tāpēc man rodas arī jautājums. Mēs vēlamies veikt pētījumu par bezvadu internetu, un uh, cik, cik uh, pieejams tas būs uh, stāvos. Ja, tad, ja tas izmaksā 250 tūkstoši eiro, ko tas mums dos? Vai mums um, Wi-Fi nepieciešams koridoros, gaiteņos? Principā es esmu mm, apmierināts ar to pieejamību, kāda ir pašlaik, tāpēc mans jautājums, kāpēc ir jāveic šeit spētījums? Paldies. Très bien, je vous remercie. Paldies, Mankas kungs atbildīgais ģenerāldirektors ir klāt šeit zālē, un viņš varēs atbildēt uz jūsu jautājumu, bet Haglund kungs vēl arī ir gribējis izteikties par šo punktu. Well. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es varētu piekrist Mankas kungas teiktajam, jo es esmu no tās paudzes, kas domā, ka bezvada internetam vajadzētu būt visur un pieejamam tiku tiegli kā elektrībai un citiem resursiem. Tāpēc es ļoti priecājos, ka beidzot ir centieni uzlabot situāciju jo šobrīd šeit eh, daudzās vietās eh, bezvada internets nedarbojas un tas sagādā problēmas. Man ir saprotama vajadzība pēc šī pētījuma un, un, un, un lai ieviestu šīs tehnoloģijas visās mūsu ēkās. Taču mans jautājums ir saistīts ar eh, to, ka mūsu grupa tiecas atbalstīt šī projekta veikšanu un šos pētījumus, ko minēja Levandovskī kungs. Uh, Un vai ir plāns uh, iekļaut politiskās grupas ieviešanā? Paldies! Vai ģenerāldirektora kungs vēlas izteikties un sniegt atbildes un iz, uz izskanējušiem jautājumiem? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu īsi precizēt. Birojs ir nolēmis pamatojoties uz viceprezidenta padomu, uzsākt pētījumu par bezvadu internetu pieejamību. Un pētījums vērsts uz ļoti precīziem jautājumiem. Mēs pētīsim situāciju pa ēkām, pa Eiropas parlamenta ēkām šeit, es domāju precīzi konstatēsim, kur tieši var izmantot antenas tā, lai vislabāk varētu nodrošināt pārklājumu. Mēs pētīsim arī plenāru sēžu zāles Briselē un Strasburā, jo arī tur tiek pieprasīts bezvadu internets. Šobrīd birojas nav pieņēmis lēmumu par plenāru sēžu zāļu pārklājumu, taču mēs to pētīsim a priori. Ja politiskās grupas vēlas iekļaut arī savas telpas šajā pētījumā, tad nav nekāda problēma to izdarīt. Paldies! Jā, es varu apstiprināt, ka grupas noteikti vēlas uh, Eh, iesaistīties šajā pētījumā. Es domāju, ka es to varu teikt visu grupu vārdā. Jaunā paudze, jaunai paudze ir taisnība, ka bezvada internets vajadzīgs visur, arī plenārsēžu zālē. Eh, referent kungs, ņemot vērā šos komentārus, vai jums ir priekšlikums? For the, uh, for the Paldies par skaidrojumu. Jā, es aizmirsu piebilst, bet mums vajadzētu uzraudzīt arī šo centienu rezultātus. Uh, protams, politiskās grupas būtu jāiesaist īstenošanā, ar to nav problēmu. Es varētu ieteikt atbalstīt šo pasākumu. No. Sirsnīgs paldies! Kurš tad balsos par šo pārvietojumu pieprasījumu numuru C22? Referents to iesaka, un mēs dzirdējam arī šeit dažs vērojums. Kurš ir par? Paldies! Kurš pret? Divi ir pret. Vai kāds atturs? Socialistu grupa šķiet atturs. Paldies! Mēs esam atbalstījuši pārvietojumu līdz ar to. Pārējām tālāk pie nākamā punkta. Reģionu komiteja pārvietojuma pieprasījums. Referenti, lūdzu, dod vārdu jums. Reģionu komitejas un ekonomikas un sociālās komitejas priekšlikums vajadzētu aplūkot kopā, jo tā ir viena un tā pati problēma, kas saistīta ar pārvietojumu. Un uh, tas ir saistīts ar datoru kvotas uh, atcelšanu. Mēs esam nodalījuši šo datoru jautājumu no citiem. Šobrīd mums ir papildu skaidrojums, taču es nevaru pilnībā piekrist uh, reģionu komitejas skaidrojumam, kas apgalvo, ka 2010. gadā piešķīrumi bija mazāki nekā 2009. Uh, ir grozījums no parlamenta attiecībā uz datu apstrādes uh, līdzekļiem, un tas liecina, ka piešķīrumi ir lielāki nekā 2009. gadā. Uh, Abas iestādes, kā jūs varbūt atceraties, ir sniegušas savu ieguldījumu, eh, ir piešķīrušas 2,5 miljonus savu ietaupījumu samierināšanas procesa gaitā, un tas atviegloja situāciju, un, un tā bija daļa no brīnuma, eh, kas notika attiecībā uz piekto kategoriju. Un Daži no šiem ietaupījumiem, kas tika piešķirti, bija daudz eh, lielāki nekā plānots. Tas, kas ir vajadzīgs reģionu komitejai, ir 300 tūkstoši eiro, un ekonomikas un sociālajai komitejai tie ir 50 tūkstoši eiro. Tāpēc eh, es eh, labprāt turpinātu šo datoru aprīkojumu atjaunināšanas tēmu iestādēs. Uh, Varbūt mēs varēsim vienoties samierināšanās procesa gaitā. Paldies, referenta kungs! Tātad šādā samiernieciskā garā mēs varētu teikt abām brālīgajām iestādēm, mēs paņēmām no jums naudu un izmantojam to, lai varētu vienoties ar padomu, bet tagad mēs jums ļausim uh, Eh, nedaudz naudas izmantot tam, ko jūs vēlaties. Tā apmēram. Es esmu pārliecināts, ka jaunākā paudze būs sajūsmā, ka šī nauda tiks veltīta tieši informācijas tehnoloģiju iegādē, kas būs ārkārtīgi modernas. Neviens nav pieteicies izteikties par šo jautājumu, tad balsosim. Balsosim par šiem abiem pārvietojumiem vienlaicīgi jo problēma ir vienādavām iestādēm. Kurš ir par? Paldies. Kurš pret? Trīs ir pret. Kurš atturas? Neviens neaturas. DEC 1 un DEC 2 pārvietojumi attiecībā uz reģionu komiteju un ekonomikas un sociālo lietu komiteju tiek apstiprināti. Citu iespējamo pārvietojumu nav. Eh, vēl ir C24, pie kura mēs atgriezīsimies nedaudz vēlāk. Pārējiem pie 15. darba kārtības punkta - kohēzijas politikas īstenošana. Godmaņa kungs vēlējās izteikties, viņš prezan, prezentēs uh, situāciju pamatojoties uz komisijas ziņojumu un sāksies īsa viedokļa apmaiņa. Lūdzu, Gudmaņa kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Mēģināšu izteikties īsi, bet tas nav tik vienkārši. Jo es esmu arī uh, papildu loceklis uh, eh, Reģī, un uh, līdzekļu ir maz ir ļoti daudz dažādu procedūru, kas netiek pat izpildītas. Un, ja mēs raugāmies no budžeta perspektīvas, eh, aina ir pavisam atšķirīga. Es eh, izstāstīšu detalizētāk. Līdzekļus eh, piešķirs atbilstoši regulai 1083, ne 183 2006 Ikvienam, kurš vēlas saprast kārtību, ir jāizlasa šī regula. 2009. gada aprīlī procedūru mainīja, un šīs izmaiņas apstiprināja arī komisija, proti iepriekšējie maksājumi tika palielināti, kas nozīmē, ka komisijas avans maksājumi pieauga reģionālajiem fondam un sociālajiem fondam par 2% un 4%. Taču šie maksājumi netika palielināti kohēzijas fondam. Ir jāsaprot, ka situācija uzlabojās valstīm, kuras saņēma līdzekļus, bet eh, no budžeta perspektīvas mums šeit radās problēmas. Ja mēs nodalām pagātni no tagadnes un no nākotnes, 2006, no 2000 līdz 2006 gadam eh, tika izmaksāta līdzekļa dalību valstīm pamatojoties uz atmaksas principa un pārcelšanas principa, kas nozīmēja, ka, ka vairākiem fondiem termiņš jau bija beidzies. Tas bija šī gada janvāris. Un, ja visa vajadzīgā dokumentācija netika iesniegta komisijai formāli, dalību valstis zaudēja savus līdzekļus. Mums ir jājautā komisijai, Vai tā ir pareizi? Vai, vai, vai, vai vajadzētu pagarināt termiņu valstīm, kuras nav izpildījušas saistības? Ja termiņš tiek atlikts, tad ir jāprēķina papildu līdzekļi, kas jāizmaksā. Un visiem fondiem kopā šī summa sasniedz aptuveni 16 miljārdus eiro, kas nav maz. Kohēzijas fonda gadījumā situācija atšķiras, jo kohēzijas fondam termiņš ir 2010. gada decembris un e, būs ilgs laiks pagājis kopš 2006. gada, vairāk nekā četri gadi, un joprojām vēl komisijai uz šī atmaksas principa pamat varētu pieprasīt līdzekļus. Kāpēc mēs runājam par pagātni? E, paraugoties uz pagātni un nākotni, mēs redzam, ka ir valstis, kas nav izpildījušas saistības. Es pat neminēšu šeit tās valstis. Es pirmo reizi saņēmu informāciju, man tā vēl ir uzmanīgi jāanalizē, bet ko es sapratu? Pirmkārt, par to, kas jau ir noticis. Parasti 95% atmaksas īpatsvars tiek sasniegts. Komisijas apstiprinātie saistību līdzekļi, šis rādītājs ir 95%, un ir 5% rezervi, ko vēlāk izmaksāt dalību valstīm. Bet, ja mēs paraugāmies uz valstīm, kas nav izpildījušas saistības, mēs redzam, ka dažām no valstīm šis radītājs bija 88, 86%, tātad par 10% zem vajadzīgā līmeņa, ko vajadzētu sasniegt, lai izpildītu visas saistības. Un sociālā fonda gadījumā bija dažas valstis, kuru rādītājs bija pat 73% kas nozīmē, ka tas vairāk nekā par 22% uh, neizpildīja vajadzīgos kritērijus. Un tāpēc ir jautājums, ko mums tagad darīt ar šiem atlikušajiem izmaksājumajiem līdzekļiem. Vai daļu no šiem līdzekļiem jebkurā gadījumā ir jāizmaksā atbilstoši kohēzijas budžetam un, un dokumenti jāiesniedz līdz nākamā gada beigām. Uh, vai arī komisija pagarinās sociālā fonda un reģiona fonda termiņus, un tad Eiropas Savienībā ir jāapstiprina šis līdzekļu izlietojums. Ko mēs darīsim, tas ir nopietnas jautājums, jo tas ietekmē budžetu. Jāteic, ka paraugoties arī uz citiem fondiem, un te es vairs nerunāju par sociālo fondu. Es minēju sociālo fondu, jo tas bija saistīts ar globalizācijas fondu, bet ja mēs paraugāmies uz reģionālo un attīstības fondu, kas ir ļoti svarīgi dalību valstīm, mēs redzam, ka 2000. 2006. gada rādītājiem atbilstoši, joprojām ir valstis, kur rādītāji ir mazāki par 87%, 86%, 90%, 95% vietā. Uh, un bija iniciatīva, urbana iniciatīva. Pilsētas uh, cīnījās, lai saņemtu šos līdzekļus pilsētvidas attīstībai, un šī programma, atbilstoši maniem datiem, tika izpildīta vēl bēdīgāk nekā jau pieminētās. Šeit rādītāji bija 80-82%. Tātad uh, rādītāji nemaz nav labi. Un Tas nav procedurāli kavējumu vai birokrātijas jautājums, nē. Mēs redzam, ka vienkārši nav izpildītas prasības. Un ja mēs paraugāmies uz zivsēmniecības fondu, kas nemaz nav tik liels, 95% izpildes vietā mēs redzam 83, 76% un ir valstis, kuras nav sasniegušas pat tādus līmeņus, un no budžeta viedokļa jautājums ir tāds, vai mēs vispār neizmaksājam šo naudu, vai tā ir rezerve, vai arī mēs to izmaksājam kaut kādā veidā, vai mums būs pienākums atmaksāt šos neizmaksātos līdzekļus kaut kad nākotnē. Tāds ir jautājums komisijai, un tas ir nopietnas jautājums, jo tas arī ietekmē budžetu. Uh, Ja mēs runājam par pašreizējo situāciju, arī tā nav vienkārša. Ir informācija, ko jūs saņēmāt izdevumā Kobuņūz. Kas valstī ir jādara, lai saņemtu šos līdzekļus? Pirmkārt, ir jāapstiprina sistēma. Tā ir liela programma, ko ir paveikusi katra valsts. Otrakārt, jāievieš, jāapstiprina un jāiedarbina pārvaldes kontrolas sistēmas. Un te procentuālie rādītāji ir labi. Mēs varētu domāt, ka līdz gada beigām varbūt tiks sasniegts vajadzīgais līmenis. Tomēr 2009. gada beigas ir klāt, un šis jautājums tika aktualizēts 2007. gadā. Vajadzēja divus gadus, septiņus, astoņus gadus, lai paveiktu šos darbus. Tomēr Man ir jāsaka, ka tā ir tikai formālā pieeja. Tālāk ir lielie projekti. Un 989 lielie projekti visās valstīs, visās uh, darbības programmās un 150 projektiem dokumenti ir iesniegti komisijai un 45 tikai ir apstiprināti, tad procentuālai rādītāji ir ļoti zemi. Un, ja šie projekti netiek apstiprināti, līdzekļi netiek piešķirti. Un jautājums ir tāds, valstīm nav jāpieturās pie šī 989 projektu skaita, tas var arī izvēlēties mazāku projektu skaitu. Un, un šeit ir jāzina arī, cik projektus komisija apstiprinās. Šeit rādītāji nav tik labi kā vadības kontrolas sistēmās, bet svarīgākais faktors ir nauda, kas tiek izmaksāta par dokumentiem, ko iesniedz dalību valstis. Un šobrīd man ir dati par, par, par periodu līdz novembrim, ko mēs šeit redzam. Visos fondos vidēji rādītāji ir pieauguši par 20%. Nu, tad rādītājs līdzekļi, kas ir izmaksāti par komisijai iesniegtiem dokumentiem, ir vidēji 20%. Ir valstis, kur rādītājs ir par 14%, 15%, citās savukārt ir 41 vai 47%, ir liela neviendabība. Katrai valstī ir jāiesniedz pārskats 2009. gada beigās par to, kā šie līdzekļi ir izmantoti un kā projekti ir īstenoti. Komisija apkopo šos pārskatus uh, aprīlī nākamā gadā tā to izdarīs, un tad būs redzams tendences. Var gadīties, ka mēs saņemsim līdz gada beigām milzīgu dokumentu apjomu, cerībā iegūt labāku rezultātu, un tas, protams, ietekmēs maksājumus, kuri tiks pieprasīti. Un jautājums ir, vai jūs esat gatavi šie, šai, šai, šim, šim pātrinātajam procesam vai nē. Un mani pārsteidz vēl viena lieta, ja mēs runājam par dažādiem fondiem, ir ļoti liela neviendabība, piemēram, attiecībā uz sociālo fondu maksājumu īpatsvars ir tikai 49%, citās valstīs ir 13, tātad četrkārtīga atšķirība. Un tas nav labi arī reģionu fonda gadījumā. Ir valstis, kuras ir panākušas 56% izmaksas līmeni. Un, un 4,5 miljārdi ir izmaksāti pagaidu maksājumos. Bet šie 4,5 miljārdi ir sīkums, jo kopējais apjoms ir vairāk nekā 200 miljārdi. Tātad paveiktais ir ļoti niecīgs. Un ja ātrums būs eh, tik mazs, radīsies problēma ar N plus 2. Un ir valstis, kas ir nopietni apdraudētas. Ja netiek izpildīts šis pienākums, un ja komisija, parlaments, padome vai kas neatliks šos noteikumus, eh, dažas valstis var nopietni zaudēt. Tie zaudējumi var sasniegt pat 900 eh, miljonus. Es neminēšu šīs valstis. Uh, Un runājot vēl par kohēzijas fondu, šeit līdzekļi ir vislielākie. Te arī ir liela neviendabība. Dažām valstīm maksājuma apmērs ir 9%, eh, citām savukārt maksājuma līmenis ir 60%. Ir skaidrs, ka šeit ir problēma, un komisija mums saka tā. Komisijas ir iedala, problēmas ir iedalāmas trīs grupās. Dažas valstis neapstiprina MCS, jeb vadības kontrolas sistēmas. Uh, Ja šī sistēma nav apstiprināta, nevar turpināt progresu ar projektiem, maksājumiem, saistībām un tā tālāk. Jautājums, vai valstis var deliģēt darbu ar fondiem dažādām struktūrām, tostarp arī privātām? Ja komisija šādu risinājumu neapstiprinās, radīsies problēma. Es pat īsti nesaprotu, ko nozīmē šis jēdziens pagaidi, jeb starpposmi, intermediate. Tas ir atļauts regulā, bet ja to neapstiprinās, tad kā tas darbosies? Otrā problēma. Dažām valstīm nav pietiekama IT sistēma kvalitāte, jo informācija starp dalību valstīm un komisiju attiecībā uz struktūra fondiem ir nododama elektroniskā formātā. Te nav runa par papīru sūtīšanu pa pastu. Un, ja datoru sistēma informācijas apmaiņai, vai arī MCS atbalstam un citām lietām, lielajiem projektiem, maksājumiem, ja šī informācijas sistēma nav kvalitatīva, komisija pasaka nē. Un, un, un uh, tādu valstu varētu būt daudz, un rādītāji pazemināsies. Neviendabība jau tagad ir liela. Es esmu bijis arī frontes otrā pusē. Es esmu bijis premjērs. Es zinu, cik grūti mēs cīnījāmies, lai panāktu šos 95% rādītājus, jo visi baidījās, ka plašsaziņas līdzekļi viņus vainos, jūs, jūs ne, nepiesaistāt fondu finansējumu un tā tālāk. Tad, nu, šī jaunā finanšu perspektīva sākas ar tādiem kavējumiem, jo vidējie rādītāji ir ļoti zemi, 4 miljardi un 200 miljo, miljardi. Tā izskatās, ka mums ir ļoti, ļoti jāsteidzās no budžeta viedokļa. Te es nerunāju no reģionālā viedokļa, bet no budžeta viedokļa man šķiet, ka mums no komisijas vajag pirmkārt precīzas atbildes par to, kas notiks ar šiem neizmaksātajiem 16 miljardiem. Vai jums vajadzētu, vai mums vajadzētu piešķirt šos līdzekļus vai nē? Otrakārt, vai mēs esam gatavi tam, ka ļoti īsā laikā mums pieprasīs lielus naudas apjomus uh, jaunajam periodam līdz 2013. gadam? Tas var notikt pat nākamgad, vai mums būs pietiekami daudz līdzekļu? Un treškārt, Jautājums ir, vai mums pat tiešām vajadzētu uzskatīt, ka valstis atrisinās šos kavējumus, jo arī tas ļoti smagi ietekmē līdzekļu izmaksu. Reizēm eh, politiski vienmēr tiek vainot Eiropas Savienība, birokrātija un tā tālāk bet izskatās, ka ir valstis, kas varētu ļoti labi izpildīt savus pienākumus, un ir tādas, kas to nevarētu izdarīt, un jautājums ir, kā uzlabot disciplīnu un kvalitāti. Vienmēr būs valstis, kas kavēsies. Tas nav birokrātijas jautājums, ir ļoti svarīgi kontrolēt visas naudas izlietošanas uh, stadijas jo citādi mums būs problemātiski paskaidrot, kur līdzekļi nonākuši un kāpēc mēs neesam kontrolējuši to plūsmu. Un tāpēc es ierosinu saņemt informāciju katru mēnesi, lai gūtu atbildes uz jautājumiem, kas ir paveikts ar uh, agrāk piešķirtajiem līdzekļiem un kā atbrīvoties no šīs lielās neviendabības. Protams, tas varbūt nav gluži budžetārs jautājums, bet agri vai vēl tas ietekmēs arī budžeta izdevumus. Paldies! Merci, euh, monsieur. Paldies pastāvīgam referentkungam par šo spožo un ārkārtīgi precīzo skaidrojumu. Jūsu analīze tiešām ir ļoti smalka. Gribētu atgādināt, ka šī viedokļa apmaiņa notiek pamatojoties uz ziņojumu, ko pirms gada Eiro, Raimers Bēga aicināja veikt eh, Eiropas komisija. Eiropas komisija katru gadu, katru mēnesi veids pārskatu par to, cik lielā mērā tiek apstiprinātas un ieviestas eh, vadības kontrolas sistēma Eh, sistēmas attiecībā uz kohēzijas fondiem un struktūra fondiem. Runa ir par izdevumu apakškategoriju 1B. Šāds priekšlikums tika izteikts tādēļ, ka mēs konstatējām, ka tik tiešām ir vesela virkne atšķirību dalību valstīs attiecībā uz šo fondu apguvi, un mēs satraucāmies par to, ka fondi tiek apgūti salīdzinoši maz. Šīs debats notiks regulāri, kā godmaņkungs ierosināja, mums tiešām vajadzētu izdarīt dažus politiskus secinājumus no šīs situācijas, jo tas ietekmē budžetu. Mums vajadzētu spriest arī par procedūru. Kā godmaņa kungs ierosina, mums vajadzētu domāt arī pār salīdzināšanu ar labāko vekt, peer review. Ir valstis, kas ļoti labi izmanto šīs programmas, un varbūt tās varētu inspirēt tās valsts, kurām veids sliktāk Godmaņa kungs ļoti gudri šeit nenosauca atpalicējus. Dokumentos mēs tos varam izlasīt un varam būt pārsteigti, ka sliktāk veicas ne jau tiem skolniekiem, kas iestājušies šajā skolā pēdējā laikā, ir arī dažas vecās dalību valstis, kurās ir politiskā un administratīvā organizācija kas tradicionāli ir ļoti efektīvi, taču šajos jautājumos dažas no šīm valstīm atpaliek no citām. Es domāju, ka tā ir viela pārdomām pilnīgi visiem. Es negribētu pārāk daudz laika veltīt šim jautājumam, jo mums ir vēl ļoti būtisks debatas pār ēku jautājumu. Mums būs iespēja spriest par šo jautājumu katru mēnesi. Ir pieteikšies runāt vairāki deputāti. Trīs konkrēti. Godātie kolēģi, es gribētu aicināt jūs izteikties pietiekami īsi. Pirmā runātāja būs Ingeborg Grēs. Liels paldies priekšsādātā, izteikšos pavisam īsi un vēlētos um, ielūgt kolēģis uz 15.30 15 uz budžeta kontrolas komiteju, kur komisāra kandidāts uh, stāstīs par uh, Um, struktūra fondiem, un es domāju, ka tā ir vieta, kur varētu risināt šādas debatas. Paldies! Merci, Inge. Monsieur Kodzolino. Paldies, Inge Kodzolino, kungs. Io credo che noi dobbiamo tenere distinte due questioni. La vecchia programmazione. Uh, man ir pāris jautājumi par uh, vecām programmām. 2006. gadu un uh, visu, kas uh, ietilps zem šīs rubrikas. Un par budžeta rezultātiem. Mēs runājam par 16 miljārdiem eiro, bet jaunajā programmas, uh, jaunajās mm, programmas periodā, kur um, netika minēts konkrēts dalībvalstis, es domāju, ka mums vajadzētu pievērsties vairāk otriem jautājumam, zinot, ka Uh, tas nav nekāds liels pārsteigums šie dati. Um, mēs zinām, ka tas ilgs divus gadus, un es runāju par konkrētu pieredzi, kuru es esmu guvis iepriekšējos gados. Šajā laikā mēs kā mehānisms esam uh, strādājuši ar vairākām kopienas programmām, iztērējuši liels līdzekļus un uh, mēs uh, tiekam vērtēti pēc uh, piešķirto finanšu līdzekļu apjoma, ko mēs tērējam. Bet tā pašā laikā mums ir jāmaina šī mašinērija, jāizveido jauna kontrolas sistēma, kuru mēs um, piemērojam dažādām kohēzijas politikas jomām. Tāpēc um, šīs kavēšanās, kas ilga apmēram gādu, bija saistītas ar jauno kontrolas programmu ieviešanu, un ne visas dalību valstis ir bijušas spējīgas ieviest kontrolas sistēmas. Šī ir uh, ļoti būtiska joma, uh, kur, uh, par kuru mums būtu jādiskutē kopā ar komisiju un padomu dalību valstis, kas ir saskārušās ar īpaši smagu ekonomisko krīzi, varētu tērēt vairāk līdzekļu. Tomēr tajā pašā laikā mums ir jārisina šeit organizacionāls problēmas. Viņas nav to spējīgas izdarīt. Ko es ierosinātu? Mm, saskaņā ar to, kas izskanēja šeit iepriekš, uh, un es ļoti labi apzinos, ka šī ir viena no būtiskākajām Eiropas politikas jomām, kas, kas uh, Eiropu padara taustām, par taustāmu lietu pilsoņiem. Tāpēc mums šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Politika šeit uh, nav tieši saistīta ar bezdarbu. Uh, bet uh, mums vajadzētu pētīt kopienas līdzekļu kvalitatīvo, ne tikai kvantitatīvo izlietojumu. Mums vajadzētu būt uh, droši, uzdrošināties un uh, ab, apbalvot tos, kas uh, turpina labu darbu. Paldies, godātiem kolēģim! Arī jūs ļoti būtisku tēmu pieteicāt procedūra ir mainījusies. Jūs pieminējāt uh, vienu un to pašu automobili, kuram jāuzvar gan Formulā 1, gan arī Sahāras rallijā. Protams, ka tās ir divas pilnīgi dažādas distances, pilnīgi trāpīgs salīdzinājums. Jāpiebilst, ka šī problēma mūs visus skar. Finanšu krīzes laikā Mēs vēlamies stiprināt un atbalstīt mūsu ekonomiku. Bet ir ļoti grūti pātrināt projektu izskatīšanu un maksājumu izsniegšanu no struktūra fondiem, kohēzijas fondiem, tādēļ, ka mums ir ļoti stingri noteikumi. Tas ir tiešām paradoxāli. Tas ir politiskais paradoks, ka 2010. gada budžetā oficiāli ir tikai 200 miljārdi 400 miljonu eiro ekonomikas atvesļošanas plānā, bet ir vēl daži citi punkti, kur mēs līdzekļus varam izmantot arī tam pašam mērķim, piemēram, viens B izdevuma apakškategorijā. Surjankungs, Lavieskungs un pēc tam beigsim diskusijas par šo jautājumu. <clears throat> Paldies, priekšsādātāji. Man ir komentārs uh, par priekšlikumu un priekšlikums. Uh, piezīme ir tāda, ka zema, zemie izdevumi ir ļoti bīstami turpmākajai kohēzijas politikai. Mums nāksies saskarties ar problēmu, ka mums ir mērķis iztērēt vairāk līdzekļu jaunajām pro programmām. Un visos šajos priekšlikumos nav ņemts vērā tas, ka budžeta apjoms pieaugs, uh, bet nauda nāks vai nu no lauksaimniecības uh, budžeta vai kohēzijas politikas budžeta. Un es piekrītu, ka bez kohēzijas politikas uh, šī Eiropas Savienība vairs nebūs tāda pati, vai vispār nebūs Eiropas Savienība. Mums vajadzētu atbalstīt kohēzijas politiku, neatkarīgi no tā, vai mēs esam eh, labumu saņēmēji vai mm, donori. Tā ir viena lieta. Un otra lieta Pašlaik mums tiešām nav laika garākām uh, diskusijām, es novērtēju, ko jūs sacījāt. Tomēr man ir jāsaka, ka pastāv risks, ka šajā budžeta komitejā mums uh, būs uh, daži, kas sūdzēsies un teiks, ka dalība valstis nepilda savus, uh, savas saistības, ka komisija, ir birokra, uh, ka komisija ir birokrātiska. Un kāds tad būs rezultāts? pat šīs īkmēneša debates var būt nu, noderīgas, bet mums ir nepieciešama atgriezieniskā saita. Un tāpēc mans priekšlikums, kas varbūt ir nepareizs, bet to ir jālēm komitējiem priekšsādātājiem, es domāju, ka mums vajadzētu ik gadu satikties ar bū... Nacionālo parlamentu budžeta komiteju vadītājiem. Parasti viņiem ir izdevība šeit uh, atbraukt vairākas reizes. Uh, varbūt ne katreiz ir jābrauc priekšsādātājiem, bet var atbraukt kāds pārstāvis. Tomēr es uzskatu, ka ši, šim jautājumam jābūt dienas kārtībā, un mēs eh, katrai valstī lūgtu izteikties par rezultātiem un problēmām, ar kuriem viņi saskarās. Tas varētu ietekmēt arī nacionālos parliem, parlamentus. Mēs pieminējām, ka pirms dažiem gadiem es uzrakstīju rakstisku jautājumu komisijai, jautājot, uh, kā mēs kā Eiropas Savienība kontrolējam maksājumus, kurus mēs izsniedzam kā priekšapmaksu. Mēs izsniedzam konkrētu līdzekļu procentu, kā mēs to tikko dzirdējām, gandrīz kā dāvanu, un pēc diviem gadiem viņiem ir jāparāda, kas ar šo naudu ir noticis. Tāpēc man ļoti interesē, kā viņi izmanto šajā stadijā lielāko priekšapmaksā piešķirto līdzekļu daļu jo tā ir nauda, kura, kura ir iekļaut nacionālajā budžetā, kāda ir realitāte, kā viņi izmanto šo iepriekš izmaksāto naudu. Eiropas Savienības uh, mērķis palielinot priekšapmaksas maksājums bija atdzīvināt Eiropas ekonomiku. Uh, Un pašlaik mēs gribētu zināt, kā tas notiek, ne tikai skatīt nacionālo budžetu bilanci. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu par to parunāt vēl vēlāk. Paldies Uren kungam par konkrētajiem priekšlikumiem. Pēdējais runātājs Lavijas kungs. Paldies priekšsādātāji arī Es arī esmu nedaudz uh, saskāries ar darbības programmu uh, vadīšanu, un uh, es gribēju referentam teikt, ka ir vēl viena svarīga tēma, kura ir tikpat svarīga - šīs darbības programmas, operational programmas, kuras um, piekrīt kohēzijas politikas jomai Visas ir pieņemtas, um, vai vairums ir pieņemts ekonomikas krīzes laikā, un liela, lielā daļā gadījumā ir paredzēta um, iejaukšanās uh, privātajā sektorā, kur saskars ar grūtībām, un tas rāda uh, kavēšanos programmu īstenošanā. Tā ir viena problēma, un no otras puses šis būtu lūgums komisijai. Uh, Mēs uzskatām, ka būtu labi pātrināt procedūras, kas ir saistītas ar jaunajām programmām vai program, pārveidotajām programmām, jo mēs esam konstatējuši, ka tad, ja mēs runājam par uh, pāriešanu no vienas asas uz otru asi, mēs redzam, ka procedūras uh, ir ļoti garas, un tas arī nekādi neveicina šī projekta īstenošanu. Paldies, Gudmien kungs, lūdzu ļoti ātri. Jā, yeah, very two things. Uh, Uh, divas uh, lietas par pēdējo komentāru. Nav atļauts uh, pārvietot līdzekļus no viena fonda uz otru saskaņā ar regulu. Ja mēs neveiksmīgi esam kohēzijas projektos, tad um, sociālajos mēs nevaram to pārcelt, bet fonda iekšienē, piemēram, sociona, sociālā reģionālā kohēzijas fonda iekšienē, mums ir iespēja pārdalīt šo naudu, uzlabot vienu programmu un uh, piešķirt uh, naudu citām programmām, kas ir šī viena fonda iekšienē. Tur, protams, nepieciešama papildu pūliņa, bet tas ir iespējams. Otra lieta, ko es gribēju teikt, uh, ka mēs saskarsimies ar problēmu problēmām budžetā, jo krīzes dēļ valdības, kas uz um, atmaksas pamata ir saņēmušas uh, maksājumus no Eiropas Savienības, saskārušās ar tādu situāciju. Es kā uzņēmējs iegūšu no šīs situācijas un nesaņemšu nekādu naudu vispār. Uh, man ir nepieciešams iet uz banku un man ir nepieciešama sava nauda. Man ir jāpiepie, jā, jārealizē projekts un pēc dalības un saku, ka viņi man maksā 75% no izmaksām. Un tad, kad uh, um, valdība ir apkopojusi šos dokumentus, tie tiek nosūtīti Eiropas Savienībai, lai valdība saņemtu atmaksu. Pašlaik situācija ir tāda, ka bankas uh, nav, uh, nav ieinteresētas izdot, um, aizdot naudu. Uh, uzņēmējiem nav brīvu kapitāla, un uh, situācija ir tāda, ka šeit ir situācija iesaldēta. Es par to runāju ar Hubneris kundzi, jo pastāv risks, ka daudzas uh, valstis, uh, saņemot naudu uh, no pārfinansējuma, izdala to uh, projektiem, un tas ir nedaudz bīstami, jo Pārsvarā valdība maksāja šo deficītu, saņēma to naudu un tad izdalīja šo naudu un tad saņēma atpakaļ no ES. Ir eh, nepieciešams uzlabot budžeta bilanci, bet ja tiek um, netiek atsākta finansējuma, tad tas radīs nevis finansiālu, bet fiskālu deficītu. Uh, Šeit ir nepieciešams mainīt likumdošanu. Es nezinu, kā to var izdarīt, jo saskaņā ar regulu nav simtprocentīgas pārliecības, ka ir iespējams to darīt. Tomēr tā ir tikai vienā, vien, vienīgā izēja. Ja bankas nav gatavas dom, dot naudu, tad nav naudas projekta uzsākšanai kopumā, un tad rodās jautājums, kurš varētu, kāda ietekme tam būs uz uh, nacionālo dalību valstu budžetiem un uh, kā lai to risina. Sit. Paldies! Debates tik tiešām šeit ļoti aizrautīgas par šo jautājumu. Diemžēl mums nav laika aicināt izteikties komisiju, jo mums ir vēl viens darba kārtības jautājums, kas ir ļoti būtisks prēkām. Taču man ir šāds ierosinājums. Kā referents un citi runātāji to mums atgādināja, uh, Šeit tiešām mēs pieskaramies Eiropas kopienas politikas pamatjautājumiem un arī lielākajai budžeta kategorijai, jo sociālais fonds un kohēzijas fondi 1B budžeta kategorija šobrīd veido apmēram 40% no visiem budžeta līdzekļiem. Tas nozīmē, ka mums ir tiešām tam, šim jautājumam jāveltī visu mūsu analītiskā kapacitāte. Priekšlikums sekojošs Godmaņkungs kopā ar Lavijas kungu un citiem, kas vēlas, varētu sagatavot rakstisku anketas projektu Eiropas komisijai. Uzdot jautājumus. To jūs varat darīt kopā ar 2011. gada budžeta referentu. Pamatojoties uz komisijas rakstiski iesniegtajām atbildēm, pēc tam mēs varētu organizēt uzklausīšanu, kurā notiks viedokļu apmaiņa. To mēs varētu darīt ne tikai tā kā iepriekš ar galvenajiem komisāriem vai atbildīgajiem ģenerāldirektoriem, bet arī es gribētu ieteikt uzaicināt dalību valstu parlamentu pārstāvjus no tām valstīm, kas vēlas piedalīties. Un arī no tām valstīm, no kurām mēs varētu ļoti daudz ko mācīties, jo tur viss notiek ļoti labi, vai arī no tām valstīm, kurām mēs vēlētos izteikt kaut kādas rekomendācijas, jo tur neiet šīs lietas. Tāds ir mans priekšlikums. Vēlreiz paldies visiem, beidzam diskusijas par šo jautājumu un pāriem pie 16. darba kārtības punkta. Gribēju pateikties Monikai Holmejerai par pacietību. Viņa ir ļoti daudz strādājusi pie diviem ārkārtīgi atšķirīgiem jautājumiem, pie divām iestādēm. Pirmkārt, runa ir par kopīgo pētniecības centru izprā un otrkārt par Eiropas parlamenta informācijas biroju Budapeštā. Tās ir divas brīnišķīgas vietas Eiropas Savienībā. Monika, vai tu varētu mums pastāstīt par izpru vispirms? Priekšsādātāji kolēģi, šeit mēs tiešām runājam par divām ļoti skaistām vietām par kurām mēs šodien varam padiskutēt. Un uh, mēs runājam par diviem dažādiem procesiem, no kuriem pirmais uh, gribu pateikt to no paša sākuma jau. Eh, ir eh, tie kolēģi, kas eh, šeit strādā ilgāk, ir pie šīm um, bēdām jau pieraduši, tāpēc es lūdzu mm, pievērsties šiem dokumentiem, kas ir uh, iekļauti mm, dokumentācijā par kopīgo pētniecības centru izprāti ir ļoti sarežģīti dokumenti. Patiesībā šie dokumenti gandrīz ir iesniegti par vēlu un ir par vēlu par to runāt. Es uh, gribēju komisijai skaidri pateikt to, jo uzskatu, ka nākotnē mums uh, par to ir jārunā. Uh, īpaši, kad mēs runājam par e, jauniem budžeta projektiem. Budžeta komiteja var izpildīt savu uzdevumu tikai tad, ja e, tā var noteikt arī saturu. Patiesībā, ja tiek dots laiks, lai mēs varētu ar to iepazīties, šī iemesla dēļ mēs uh, tomēr būsim spiesti veikt budžeta grozījumus. Bet uh, tagad par izpru, kas būs kopīgais pētniecības centrs. Tā uh, ir trešā lielākā komisijas mītne pēc Briseles un Luksemburgas. Tie ir 160 hektāri, par kuriem mēs šeit runājam. Un uh, to izmanto trīs pētniecības institūti. Uh, mēs a, tos īrējam no Itālijas valdības par a, vienu eiro gadā. Tas a, līgums tika noslēgts pirms 50 gadiem. Viss vis šis projekts jau svin 50 gadu jubileju. Šajā teritorijā ir 140 ēkas un vairāk nekā tūkstoši darbinieku, lai mēs stādamies priekšā projekta izmērus. 2005. gadā uh, tika sagatavots atzinums sastajā pētniecības ietveru programmas ietveros nonāca pie atzinuma, ka šo ēku izkaisītība uh, veicina pētniecības um, problēmas pētniecībā. Un tāpēc ir uh, strateģisks un ilgtermiņa attīstības plāns uh, izstrādāts, kurš pagaidām tomēr mums vēl nav zināms. Es uh, mēģināšu tomēr par to kaut ko pastāstīt. No sākuma tiek paredzēts uzcelt četras jaunas sēkas dabas ap, apkārtējās vides, uh, pilsoņu drošību, aizsardzībai, uh, kā arī multi, multinacionāls multinacionāls konferenču centrs. To mērķis ir aizstāt vecās sēkas veicināt eh, zinātniskā mm, personāla koncentrāciju, radīt labākus apstākļus laboratorijām, ne tikai zinātnieku vērtībām, bet arī drošības apsvērumu dēļ, kādi tie tiek prasīti no moderna pētniecības centra, lai uzlabotu efektivitāti un um, sadarbību pārprojektējot uh, ēkas. Jaunās ēkas um, kuras eh, nomainīs 60. gados celtas ēkas. Pašlaik eh, tās rada ļoti augstas iz, iz, uzturēšanas izmaksas. Eh, tiek paredzēts aizstāt pagaidu ēkas, kas pašlaik tiek uzskatītas par nepiemērotām laboratorijas darbiem. Un uh, kāds zinātnieks man teica, ka daudzās ēkās pat uh, viņi nav pasargāti no lietas. Dažas ēkas um, ir uh, kodol, saistīts ar kodol mm, pētījumiem, tās uh, tiek uh, demontētas uh, um, kodola programmas ietvaros. Es zinu, ka kodola jautājumi un asbests mums vienmēr ir ļoti interesanti jautājumi, un uh, šeit mums nav mm, ne, neizpildītu saistību. Uh, pašreizējā pieprasījumā tiek runāts par divām laboratorijām, un proti par um, apkārtējās vides pētniecību un, un um, dzīves uh, zinībām ir nepieciešams paplaci, paplatināt, paplašināt to um, platību līdz 27 tūkstošiem kvadrātmetru. Tādējādi mēs uh, paplašinām to līdz tādam apjomam, ka tā atbilst 4% izpras kopējās platības. Mums būs vairāk laboratoriju, vairāk konferenču centru un um, lielāki attālumi starp laboratorijām un tā tālāk. Uz Šeit tika izsludināts ierobežots konkurss, kurā piedalījās no sākuma seši, pēc tam trīs uzņēmēji. No tiem uh, divi uh, piedāvāja tik izdevīgus noteikumus, ka tie praktiski neatšķīrās, un uh, lēmums tika, pēc, lēmums tika pieņemts um, sais, pamatojot uz to, kas bija lētākais piedāvājums. Mums ir nepieciešams tur nodrošināt telpas 500 cilvēkiem un ir jāizlem, vai ēkas tiks celtas um, vienā kārtā vai divās kārtās, vai tās tiks um, būvētas vienlaikus vai viena pēc otras. Pašlaik um, tika domāts par to, ka tās tiks būvētas vienlaicīgi vienā kārtā Mūsu dokumentā ir minēta summa 5 miljoni, tas nav īsti pareizi, patiesībā tur ir apmēram 3 miljoni paredzēti. Ēku celtniecības uh, izmaksām vajadzētu būt 38 miljoniem, tur ir uh, iekļauta celtniecības certifikācija, drošības izmaksas, būvuzraudzība un uh, bonus pabeigšanai, kas ir 3%, kā arī 10% bonus par labu firmai, ja viņi pabeidz celtniecību ātrāk. Šajā cenā ir iekļauti tie 3 miljoni, kas um, varētu tikt ietaupīti veicot celtniecību vienlaicīgi. Kopsumā mēs nonākam pie 38 miljoniem Uh, un mūsu dokumentos rakstīts, ka kvadrātmetra izmaksas ir 1500 kvadrātmetri. Tāpēc uh, galu galā mēs nonākam pie tā, ka tas varētu sasniegt 1600 eiro. Es atvainojos, ka es uh, šeit jaucos nedaudz skaitļos, jo es nevarēju paziņot šos skaitļus, um, jo mēs to saņēmām būtībā tikai vakar vakarā. Laboratoriju aprīkošana papildus varētu izmaksāt um, apmēram 6 miljonus, un uh, kopējās izmaksas abām daļām ir uh, apmēram 44 miljoni eiro. Finansējuma schēmā ir paredzēts, un šeit arī sāks mani jautājumi, paredzēti ienākumi no trešajām valstīm šie ieņēmumi ik gadu sasniedz 12 miljonus. Es atvainojos, Monika, bet mums ir ļoti maz laika. Es saprotu, ka runājot par izpru, mums ir nedaudz laika vēl. Atgādināšu kolēģiem, ka izmantojam 179. panta trešo punktu finanšu regulā. Katreiz, kad kādai no iestādēji ir ar ēkām saistīts projekts, mēs tiekam informēti. Pirmais, kas mums jādara, ir, vai mēs vēlamies par šo problēmu izteikt savu viedokli. Un mums tiek atvēlēts 15 dienas, lai mēs šādu lēmumu pieņemtu. Ja mēs gribam izteikt eh, atzinumu, tad mums ir vēl 15 dienas papildus. Nu, ja pastarp ir brīvlaiks vai atvaļinājuma laiks, tad ir vēl pagarinājums. Un tad mēs izstrādājam šo atzinumu. Referents kundze, es tā saprotu, ka izpras jautājumā jums vēl ir papildu jautājumi. Un jūs ieteiksiet budžeta komitejai izmantot šo te iespēju sniegt atzinumu, ja? Vai es jūs pareizi sapratu? Es pateicos jums priekšsādātāji, jo es tikai gribēju paskaidrot šī jautājuma sarežģītību un es, kāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, lemšanu par šo jautājumu atlikt līdz janvārim. Šeit uh, mums nepieciešams būtu pārbaudīt vēlreiz uh, konkursu apstākļus un, uh, ja uh, referenti to atbalstītu, uh, tad uh, es atbalstītu šī jautājuma pārcelšanu, lai mēs varētu sazināties ar komisiju un saņemt atbildes. Paldies! Aklund kungs un Mankas kungs vēlas izteikties par šo jautājumu. Mans priekšlikums šāds. Es aicināšu izteikties šos kolēģus un varbūt arī citus, kuri grib komentēt un uzdot jautājumus. Bet gribētu jūs aicināt uzdot šos jautājumus Holmejers kundzei pēc šīs sēdes starpbrīdī. E, visumā es saprotu, ka budžeta komiteja vēlas rakstīt atzinumu par šo jautājumu, un nākamajā sēdē mēs varēsim nobalsot par to. Līdz nākamajai sēdē tātad jums būs laiks noskaidrot visas detaļas, eh, kontaktējoties tieši ar Moniku Holmejeri. Tādējādi mums atbrīvoties, eh, mums atbrīvosies pilnīgi pietiekam daudz laika, lai mēs spriestu par otru jautājumu, par kur mums tiešām jāpieņem galīgais lēmums šodien, proti par ēkas iegādi Budapeštā. Vēlreiz, tātad, kurš ir par to, lai par īstras jau, īstras jautājumu mēs janvārī e, spriestu un pieņemtu arī atzinumu. Paldies. Kurš ir pret to? Laikam neviens. Kurš atturas? Paldies, Holmējers kundzei. Es atvainojos, ka es jūs steidzinu nedaudz šajās debatēs. Bet mūsu vidū šobrīd ir Eiropas parlamenta viceprezidents Alejo Vidal Kvadras. Viņš ir atbildīgs par ēku jautājumiem birojā. Un mēs šobrīd runāsim par ārkārtīgi steidzam jautājumu par Eiropas parlamenta informācijas biroja ēkas iegādi Budapeštā. Holmieras kundze dod vārdu jums. Es domāju, ka šī lieta manā izpratnē ir daudz vienkāršāka, un es priecājos, ka šeit viceprezidents ir īpaši ieradies, lai pasta pastāstītu mums īsumā par šo mm, procesu. Tas a, sa saistās ar 2008. gadu, un a, steidzamība, kāpēc, tas, a, kāpēc tā, tas tā nonāk komisijā un netiek plašākas apspriešanas. Uh, tas ir saistīts ar to, ka mēs a, mēģinam šo tēmu vēl iekļaut 2009. gadā, lai mums būtu rīcības iespēja 10. gadā, un šī ir pēdējā sanāksme šajā gadā, tāpēc tas pašlaik tik ātri ir iekļauts a, dienas kārt, darba kārtībā. Mēs runājam par to, vai mums Budapeštā veicam stratēģijas maiņu, uh, jo līdz šim informācijas ēkas līdz šim iegādājās komisija, un parlaments maks, maksāja līdzmaksājumā 40%, bet pašlaik komisija ir uzdevusi jautājumu, vai um, šo ēku varētu iegādāties parlaments, un komisija mums uh, apmaksā 60%. Es domāju, ka ēkas ir labi aprakstītas, dokumentācijā mums būtu pieejama daudz lielāka platība, otrkārt ēka būtu daudz re reprezentatīvāka, labāk redzama un labāk pieejama mm, cilvēkiem. Un ņemot vērā to, ka tuvojas Ungārijas prezidentūra, tas būtu ļoti izdevīgi. Tiktu arī apsaimniekošanas izmaksas samazinātas. Uh, tās jaunajā ēkā būtu tikai 70 um, eiro, 130 eiro vietā. Mēs panāktu labu ietaupījumu apsaimniekošanas izdāmos, mums būtu mazākas izmaksas par enerģiju un uh, visiem biroju darbiniekiem būtu pieejama dienas gaisma. Ēkas apsaimniekošanu veiks institūcijas. Un um, līgumi tiks piešķirti tiem, kas varēs piedāvāt vislabākos nosacījumus un uh, finanšu noteikumus uh, 2009. gadā mēs varētu apmaksāt to no ēku iegādes līdzekļiem un uh, skatoties kopumā finansējumu, mums uh, būtu jārēķinās ar 10,1 uh, miljonu eiro, 7,1 ir tīrā ēkas cena, drošība, elektroinstalācija un citas lietas ir 8,8 miljoni eiro Mēs esam simts tūkstoši paredzējuši kā buferu līdzekļus, neparedzētos līdzekļus. Mums ir jārēķinās ar izmaksām par juridisko palīdzību, kas varētu maksimāli sasniegt 100 tūkstoši, tāpēc uzskatu, ka mēs varētu piekrist šim projektam. Lies paldies referents kundzei. Aglund, Haglund kungs vēlas izteikties, un pēc tam aicināsim izteikties viceprezidentu Fidel Kvadrat. Pavisam īsi, kas attiecās uz uh, pirmo lietu. Tikai pagājušajā vakarā mēs um, tikām pie iespējas um, pārbaudīt šo Budapeštas lietu, un uh, šobrīd es uh, gribēju uzsvērt, ka kā jauns deputāts man ir, jā, kā jaunam deputātam man ir ļoti grūti pieņemt um, faktu, ka, jūs saņem, ka mēs saņemam informāciju pēdējā brīdī, un es domāju, ka nav tik viegli izņemt par šīm lietām. Mums ir jādara daudz, kas, un ja mēs saņemam visu šo dokumentāciju par daudzām ēkām iepriekšējā dienā, tad tas nav pieņemami. Uh, Es uh, domāju, ka to vajadzētu saņemt daudz agrāk, um, agrākā stadijā, kas ļautu mums um, noformulēt savu viedokli. Tāpēc es vēlētos uh, ierosināt, ka šis uh, nav tas laiks, kad mums būtu jāspriež par visām mākām. Tas uh, padara mūsu dzīvi komitejā ļoti sarežģītu. Uh, Tomēr runājot par konkrēti par šo Budapeštas gadījumu, es domāju, ka tas ir labs, un ja es pareizi esmu sapratis, arī Ungārijas kolēģi to atbalsta, tāpēc uh, mēs varētu tam piekrist. Jās, jācer, ka nākotnē informācija mums tiks uh, sniegta daudz agrāk. Merci, cher kolēģi. Paldies, kolēģi. Attiecībā uz izpru mums būs nedaudz vairāk laika apspriest šo jautājumu, bet jūsu komentārs ir gluži vietā. Mankas kungs, lūdzu, nākamais. Ďakujem, pán predseda. Ja súhlasím s pani spravodajkyňou a takisto aj s kolegom. E, Paldies, priekšsādātāji. Es piekrītu referentei un es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Jau piecus gadus e, mēs runājam par šīm ēkām, un tas nav nopietni, ja pēdējā minūtē mums tiek iesniegt tik e, apjomīga informācija. Uh, Mēs par to runājam piecas gadus, vienmēr tiek runāts, ka tas ir pēdējais gadījums, tomēr pēdējo gadu laikā mēs esam vairāk kārt saskāršies ar šādu situāciju, tas nav nopietni un tāpēc mums tas ir jādara. Mums uh, jārīkojas tā, kā mēs nobalsojam. Katrai institūcijai šai, šajā jomā vajadzētu izstrādāt ilga, ilgtermiņa stratēģiju, tad mēs varētu to koordinēt un uh, pieņemt kopīgo stratēģiju. Man personīgi nav nekādu problēmu uh, pret uh, šo pieprasījumu, bet man ir viens jautājums. Process ir tik apgriezts, ka parlaments uh, meklē ēku, komisija maksā parlamentam uh, līdzmaksājumu, bet es gribētu jautāt, kad taču šis maksājums parlamentam tiks veikts. Paldies! Viceprezidenta kungs, vai jūs vēlētos eh, izmantot šo iespēju, lai mums paskaidrotu šo projektu? Vai jūs gribat komentēt pirms mēs pieņemam lēmumu komitejā? Yes. Nē, priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka Holmējers kundz ļoti labi jau izskaidroja projektu. Šoreiz mēs rīkojāmies neparastā veidā. Uh, Mēs iesakām, ka mēs, Eiropas parlaments, nopērk šo ēku, un pēc tam Eiropas komisija 60% mums atmaksā. Parasti viss tiek darīts otrādi. Eiropas komisija nopērk ēku, un mēs viņiem piešķiram pēc tam 40% no, visām, no visas summas. Si, parce que la, la commission... Šoreiz Eiropas komisijai ir uh, konkrēta problēma ar šo ēkas iegādi. Viņiem nav līdzekļu. Un tādēļ komisijai ir šis priekšlikums, ka mēs nopērkam ēku, pēc tam saņemam 60%. Komisija no mums neīrēs šo ēku, bet nākamgad atmaksās 60%. Jāsaka priekšādātās, ja es pareizi sapratu, eh, Holmejers kundze, un viņa runā ļoti skaidri, šobrīd mēs esam tādā īpatnējā budžeta situācijā. Atmaksas saņemsim nākamgad. Vai arī cik vien ātri iespējams pirmajā gada dienā. Tātad situācija ir nedaudz īpatna. Videla kvadraskungam ir nauda līdz 31. decembrim. Pēc 31. decembra viņam vairs līdzekļu nebūs. Tādēļ mums tūdaļ pat ir jāpieņem lēmums. Ja mēs nenolemsim pirkt šo ēku, tad šī nauda pazudīs. Eiropas komisijai savukārt 2009. gadā vairs naudas nav. Nauda viņiem būs 2010. gada 1. janvārī. Vidal Kvadras kungs man šeit čukst, ka mums esot eh, pār, pārējais posma grūtības ar eh, skaidru naudu. Tā ļoti precīzi, tas ļoti precīzi, ļoti katalānisks formulējums. Tātad referents kundze mums ierosina sēkojošo. Neizmantot 179. pantu un dot uzreiz pozitīvu atzinumu šādai schēmai. Kurš ir par to? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Tātad mēs dodam zaļo gaismu, neizstrādājot atzinumu par šo jautājumu. Bet tagad visi skati tiek vērsti uz Janušu Levandovski, uz galveno cilvēku. Viņš, protams, gaida, lai mēs viņam pasakāmies par pacietību. Tieši viņš varēs mums kaut ko piedāvāt. Vai viņš izsakās pār vai pret šo pārvietojumu? Paldies, es jūs nekādu nepārsteigšu. Uh, protams, ir jēga ja mums ir nauda, tad izmantot atlikušo ēku rezerves naudu un saņemt vēl sešus, sešus miljonus nākamgad. Un eh, no budžeta viedokļa patiešām šādai rīcībai ir pamatota, ņemot vērā to, ka pašreizējās īres un pirkšanas cenas pieauga un um, tuvojas uh, Ungārijas prezidentūra, kas sāksies 2011. gadā. Kopumā lietas tā ļoti labi sakrīt, un es, es atbalstu šo transferu. Transfers 24. Tas sanāk jā. C'est bien qui finit bien. Tātad viss labs, kas labi beidzas, notiek uh, laulības, es viņu mīlu, viņa mani arī, mūsu vecāki visus mūs atbalsta, un mēs esam gatavi dalīties šajā pūrā laika posmā no 2009 līdz 2010 gadam. Kurš ir par šo pārvietojumu numuru 24? Paldies! Kurš pret? Neviens nav pret, kurš atturas? Paldies! Viens atturas. Ļoti labi, godātie kolēģi, sirsnīgs paldies visiem. Mēs esam izsmēluši šo ārkārtīgi garo un smago darbu kārtību. Lielas paldies jums par pacietību. Pateicoties referentu un runātāju ļoti kvalitatīviem ieguldījumam, mums bija ļoti labas debatas. Sēdes sākumā es tā ironiski teicu, ka mēs nesapratīsim, par ko balsosim, taču tā nenotika. Mēs visi ļoti labi sapratām, par ko balsojam. Es nezinu, kad notiks mūsu nākamā sēde. Jo nākamā sēde būs uzklausīšana. Mēs uzklausīsim komisāra kandidātu, un tas, protams, ir budžeta komisāra kandidāts. Mēs viņu uzklausīsim janvāra otrajā nedēļā. Tā būs ārkārtas komitejas sēde veltīta tikai šim jautājumam vien. Parastā kārtas sēde ir paredzēta otrdien 26. un trešdien 27. janvārī. Šodien sēde līdz ar to beidz. Paldies par uzmanību!